Buonasera a tutti, diamo inizio alla commissione, benvenuti a... Labdien visiem! Laipni aicināti šīs komitejas sanāksmē. Lūdzu, ieņemiet savas vietas, kolēģi. Gli interpreti mi sentono, sì. Si. priekšsēdētāji. Nerunāšu pārāk gari, jo man šķiet, ka šis nav piemērots brīdis. Teikšu tādus ne, nepārāk garus ievadvārdus. Šis ziņojums, manuprāt, ir interesants tās turpina darbu, kas jau ir iesākts šeit lauksaimniecības komitejā un par kur balsoja Eiropas parlaments plenārsēdē. Jūnijā tapa rezolūciju par teritorijām un dabas resursiem, tāpat arī tā par rezolūciju par eh, taisnīgiem ienākumiem un eh, ziņojums un arī par uh, augu izcelsmes proteīniem bija ziņojums. 2008. gadā tapa priekšlikums par patēriņa sistēmām. Tātad ir veikts darbs gan Eiropas parlamentā, gan arī komisijām. Viss šis sagatavošanās darbs un arī šīs dienas ziņojums ir vērsts uz to, lai zemnieki varētu saņemt būtisku atalgojumu par savu darbu un tanīpat laikā, lai mēs varētu saglabāt vidi. Mums ir ļoti svarīgi runāt par šo te produktu piegādes ķēdi. Jūs zinat, ka šobrīd cenas ir ārkārtīgi svārstīgas, līdz ar to lauksaimnieku ienākumi ir kritušies un lauksaimniecības darbu izmaksas būtiski ietekmē zemnieku darbu. Es šeit detalizēti nerunāšu, pieminēšu tikai uh, to, ka ražošanas līdzekļu cēnu pieaugums par 40% ir pieaudzis laikā no 2000 līdz 2010. gadam. Lauksaimniecības produktu cenas ir pieaugušas mazāk nekā par 25%. Līdz ar to šī te izēvielu cēnu pieaugums izmaksā pašiem lauksaimniekiem ļoti dārgi. Šos te ražošanas līdzekļus ražo aizvien mazāks uzņēmumu skaits, rūpniecība koncentrējas, agroķīmiskā rūpniecība īpaši koncentrējas, jo ir seši uzņēmumi, kas ko kontrolē 75% tirgu. Ja runājam par sēklām, tad ir tikai trīs uzņēmumi, kas kontrolē 45% no tirgus. Līdz ar to šodien ir tāda situācija, kas uzrāda, ka mums ir patiesas problēmas iekšējā tirgu un ir nepieciešams mainīt risināt šo situāciju. Nestāstīšu šeit par visām problēmām, bet mēs varētu runāt par ūdeni, par zemes cenām, vai tā būtu pērkama zeme vai rentēta, nomāta zeme, piekļuve zemei. Tās ir dažas no būtiskākajām problēmām lauksēmniekiem. Es jau pieminēju sēklas, bet mēs varētu runāt arī par to, kādas Izmaksas ir dzīvnieku barībai, piemēram, sojai, kas ir importēta. Sojas cenas rada aizvien sarežģītākas situācijas mūsu lauksēmniekiem. Ir vesela virkne priekšlikumu, kurus es esmu iekļāvis savā ziņojumā. Tagad detalizēti tos nepaskaidrošu. Jūs visi esat saņēmuši šos dokumentus un varat tos izlasīt. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, kāda ir vispārīgā virzība. Mēs vēlamies, lai zemnieku saimniecības kļūtu autonomākas, neatkarīgākas, un tāpat laikā, lai tās varētu darboties ekonomiskāk, lai zemniekiem būtu pieklājīgi ienākumi. Mums ir priekšlikumi pār kontroli, uh, produktu piegādes ķēdē, uh, kas būtu iekļaujama KLP reformā, piemēram, par augu sekas er, jautājumiem. Mēs vēlamies lielāku kontroli, lai tiktu ieviests lielāks augu proteīnu apjoms. Bez tam ir nepieciešama lielāka sakne starp lauksaimniecību un publisko zinātni un pētniecību, lai lauksaimnieku paraugu prakse tiktu labāk atzīta. Darbs jāveic agronomijas jomā. Jo Tāpat arī Eiropas līmenī ir nepieciešams eh, regulēt zemes cēnu jautājumus. Tāpat enerģētika ir ļoti svarīgs jautājums, kas jārisina. Nedrīkst vairs izšķērdēt energoresursus labāk jāizlieto tie resursi, kas ir mūsu rīcībā, proti, kas ir zemnieku rīcībā, atkritumu otrreizējā pārstrāde un tam līdzīgi. Jāveicina atkritumu izmantošanu, otrreizējo izmantošanu. Vai nu to varētu darīt privāti vai valsts uzņēmumu atkarībā no valstu lauksaimniecības struktūras un rūpniecības struktūras. Šajā ziņojumā es vēlējos prezentēt lielākās problēmas, ar kurām saskaras lauksaimnieki šobrīd, ražojot savu produkciju, un ši, tās problēmas, kas tieši ietekmē viņu ienākumus. Šajā ievadrunā es sīkāk vairs nestāstīšu par šo ziņojumu. Es aicinu jūs izlasīt manis piedāvāto dokumentu. Mēs strādāsim konsultējoties cits ar citu. Es nebiju sākotnēji nozīmēts par referentu, bet kādā citā politiskajā grupā notika tāda neliela aizķeršanās, eh, un tādēļ šīs ziņojuma rakstīšana piekrita man. Um, es gribētu pateikties Magines kundzei par to, ka viņa man uzticēja šo ziņojumu rakstīšanu. Es domāju, ka pa visiem kopā mēs rakstīsim ziņojumu, uh, kurš noies visu parlamentāro ceļu. Es zinu, ka ir deputāti šeit, kas uzskata, ka par šo tēmu vajadzētu uzdot mutisko jautājumu. Es ceru, ka ziņojuma izstrādes gaitā mēs nonāksim pie kopīgas pozīcijas, kurai noteikti ir jābūt cieši saistītē ar KLP reformu projektu, jo, manuprāt, šajā ziņojumā skatāmie temati tieši sasauc ar KLP reformu. Šeit es domāju par agronomiskajiem jautājumiem, labāko agronomisko praksi, kas varētu palīdzēt samazināt izmaksas piegādes ķēdē un uzlabot lauksaimniecisko kultūru un arī ļaut lauksaimniekiem iegūt lielākus ienākumus. Paldies par uzmanību! Lielas paldies, Žozē! Un uh, tagad uh, sāksim diskusijas un sāksim ar. Uh, pirmo runātāju. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms ļaujiet man pateikties manam kolēģim un draugam Žozē par eh, šo ziņojumu projektu, kuru viņš ir sagatavojis. Tajā ir iekļauti diezgan daudzi šokējoši elementi par eh, importu izmaksu pie, piemaksām 80% enerģijai, 30% mēslojumam. Un, protams, ka šie skaitļi ir ļoti interesi šokējoši mums visiem. Tāpēc es labprāt gribētu uzdot uh, šādu jautājumu. Vai jūs savā ziņojuma projektā esat uh, domājuši arī par tādiem jautājumiem kā lielopu elektronisko identifikāciju vai izmaksām ko papildus uh, rāda ģenētiski uzlabotie augi. Paldies! Grazie, Nikolēsku. Paldies, Nikolēsku kungs. Nedrīkstētu aizmirst eh, izmaksas, eh, kas runā arī par eh, bi birokrātiju, ko pieprasa dokumenti, ko pieprasa ES, un tās arī ir izmaksas, kas krīt uz lauksaimnieku pleciem. Pēdējā laikā šķiet, ka birokrātijas mazināšanu mēs esam atstūmuši otrajā plānā un domājam par jauniem projektiem, kas atkal prasa jaunas dokumentācijas uh, izdevumus un ieguldījumus no lauksaimniekiem. Gribētos zināt, cik iespējams uh, būtu eh, to visu darīt efektīvāk, lai nepalielinātu birokrātiju. Tas viss notiek laikā, kad Vācijā bioenerģijas sektorā ir notikusi laba attīstība, un Vācijā, protams, bioenerģijas ražošana tiek uh, spēcīgi atbalstīta. Eiropā to varētu tikai vēlēties, tomēr tas ietekmē uh, zemes cenas gan pērkot, gan nomājot. Un papildus izdevums rāda infrastruktūras pasākumu, kas pašlaik ir nepieciešama labākai iekšējā tirgus attīstībai. Nav jau tā, ka šī zeme iet uh, zudumā tikai infrastruktūrai lauksaimnieki zaudē arī izlīdzināšanas zemes. Varbūt, ka arī šajā ziņā ir iespējams ko mainīt, lai šie izlīdzināšanas pasākumi notiktu ne tikai balstoties uz platībām, bet lai tiktu ņemti vērā arī citi faktori. Vēl mums būtu jāpadomā par to, vai ar netarifu tirzniecības barjerām mēs nesniedzam papildu ieguldījumu tajā, ka uh, lauksaimniekiem sadārdzinās ražošanas resursu izmaksas. Būtu jādomā par to, vai mēs Eiropā vēlamies spēlēt katrs savu spēli vai pielāgoties tirgumu. Paldies, Brita, un tagad uh, vārds Magīnes skundzē. For... Paldies, priekšsādātāji. Š, š, uh, doma, kas ir aiz šī ziņojuma, bija tāda, ka tajā laikā, kad pieaug ražošanas produkcijas eh, cenas. Eh, daudz domā, ka lauksaimniecībā viss ir kārtībā, tomēr mums kā komitejai būtu jāpievērš uzmanība faktiem. Un eh, jūs no šī ziņojuma redzat, ka ražošanas resursu izmaksas pieauga visu laiku, un tas notiek ātrāk nekā lauksaimnieku pārdoto produktu cenas. Domāju, ka vajadzētu vairāk uzsvērt enerģijas izmaksas cenas lauksaimniecībā un to, cik lielā mērā lauksaimnieciskā ražošana no tām Eiropas Savienībā ir atkarība. Par zemes cenām tas ir eh, jutīgs jautājums. Es ieskatījos 22. punktā un man patika šī pētījuma doma. Tomēr es nedomāju, ka ar likumdošanu ir iespējams regulēt zemes cenas. Nezinu, ko par to domā citi kolēģi, bet tas ir saistīts ar G punktu ziņojuma ievadā. Protams, ka zemes izmaksas ir jautājums, par kuru mums vajadzētu domāt Eiropas Savienībā. Domāju, ka lielāka, lielāks akcents būtu jāliek arī uz uh, mēslojuma izmaksām un to, kā notiek tirgus uh, sādarbība. Šķiet, ka lauksaimniekiem ir grūtības uh, par mēslojumu iegādi un domāju, ka arī šis jautājums ir jā, jā, jārisina. Par resursu piegādātājiem es domāju, ka ir nepieciešams zinām pierādījumi par to, cik lielā mērā tas ietekmēs situāciju. Un uh, mums būtu jāredz pierādījumi, vai tas tam ir negatīva ietekme visā, visās jomās vai tikai atsevišķās uh, nozarēs. Uh, Protams, ka mēs runājam par lauksaimnieku ienākumiem, bet arī par ilgtspēju. Un lauksaimnieki, protams, neražos, ja viņi negūs pietiekams ieņēmums. Tāpēc ir nepieciešams atrast starp uh, resursu izmaksām un par lauksaimniecības pamatproduktu cenām. Šķiet, ka šajā ziņojumā būtu tas jāizceļ, un tāda ir bijusi arī šī ziņojuma doma. Par labākajām praksēm varētu cerēt, ka dalību valstīm ir uh, jādara viss, lai ar apmaiņa ar labākajām praksēm notiktu jau pašas dalību valsts ietvaros. Un par to mēs esam iepriekš daudz runājuši, bet šķiet, ka mēs nevaram lauksaimniekiem norādīt, kādas kultūra augustīm vajadzētu audzēt. Viņiem tas būtu pašiem jāizlem balstoties uz uh, savu pieredzi, un šķiet, ka viņi paši to arī vislabāk var izdarīt. Negribētos, lai radās, uh, radītos iespējas, ka Eiropas Savienība nosaka, kādi kultūra augi lauksaimniekiem ir jāaudzē. Mums, prāt, tas uh, ir pārāk ierobežojoši bet jāteic, ka rūpnieki ir, ka lauksaimnieki ir ļoti norūpējušies par resursu izmaksu pieaugumu. Mums ir jāatzīst, ka komisijai jau pagājuši gadu pagājuši gadu jau nodarbojās ar to, kuras kompānijas uh, veido trestus lauksaimniecības sektorā un būtu svarīgi nodrošināt pierādījums, ka šie uzņēmumi darbojas veidā, kas kropļo konkurenci un uh, ir pretēji savu patērētāju interesēm. Es nezinu, kādas formulējumus mēs šeit varētu izvēlēties, bet uh, gribētos zināt arī, ko par to domā ziņojuma autors. Paldies! Paldies, Mērija Stojāno! kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai komitejas nodarbotos ar šo jautājumu. Un es ļoti, es ļoti priecājos, ka Bovē kungs ir sagatavojis šo ziņojumu. Viņš ir viens no piemērotākajiem cilvēkiem, kas to var darīt. Un dažus argumentus mani kolēģi jau pieminēja problēmas, ar kuru pašlaik Eiropas Savienībā saskars lauksaimniecība, zināmā mērā ir eh, rodas no tā, ko mēs esam darījuši pagātnē. Nikolais Kūkungs jau sacīja, ka mēs eh, nevaram turpināt izmantot šo pašu argumentu. Mēs daudzreiz esam runājuši par eh, resursu izmaksu pieaugumu Nu, pašlaik jau sešus gadus es uh, esmu bijis novērotājs un pēc tam esmu šīs komitejas uh, loceklis. Un es uzskatu, ka Eiropas likumdošana attiecībā pret citiem ražošanas sektoriem ir bijusi pārāk strikta pret lauksaimniekiem, un tas ir radījis augstas izmaksas, kā arī birokrātisko slogu, kuru arī jau pieminēja kolēģi. Es uzskatu, ka lauksaimniekiem būtu jāsaņem labāka informācija, labāki paskaidrojumi, un pašlaik viņi nesaņem informāciju pietiekamā apmērā. Vēl viena problēma ir monopols, kas pastāv ražošanas resursu ražotāju starpā. Bulgārija tradicionāli ir lauksaimniecības valsts, un uh, līdz šim mēs uh, ar savu lauksaimniecību varējām sevi nodrošināt. Tomēr tas uh, tika iznīcināts zināmā mērā tad, kad mēs kļuvām par Eiropas Savienības dalību valsti. Piemēram, ķīmiskās vielas, kas tika izmantotas lauksaimniecībā, Bulgārijā bija vairākas lielas rūpnīcas, kas ražoja uh, Uh, šos uh, vīlus, un uh, pašlaik rūpnīcas ir pārgājušas privātās rokās. Pašlaik tirgu ir vērojams monopols, un Buvēkungs to ir pieminējis. Šīs rūpnīcas bija nelielas Eiropas Savienības mērogā bet um, tās bija pietiekams Bulgārijas tirgu. Šīs rūpnīcas tika iznīcinātas, un jā, daudzi uzskata, ka tas tika darīts ar nolūku uh, šo monopolu ietekmē, kas uh, iepriekš tika pieminēta. Kad uh, tika nodibināti monopoli, viņi savā starpā vienojās, un iepriekš struktūras, kas uh, vai organizācijas, kas izstrādāja dažādas uh, sēklas, uh, nodarbojās ar uh, dzīvnieku selekciju. Tas viss tika iznīcināts uh, Bulgārijai, integrējoties Eiropas Savienībā. Lauksaimnieciskās izpētes institūtu finansējums samazinājās un viņi pārstāja izstrādāt jaunus uh, produktus. Uh, Es nezinu, vai tas eh, ir pieminēts eh, ziņojumā, bet tas ir saistīts ar eh, atjaunojumiem enerģijas resursiem, tā saukto zaļo enerģiju. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs apspriežam enerģijas augstās cenas. Nedomāju, ka veiktais novērtējums bija labs. Protams, ka enerģija mums nav prioritāte, bet mēs varam to attīstīt. Pašreizējā likumdošana noved pie tā, ka patēriņa cenas pieaug, un tas tieši ietekmē energointensīvus uh, sektors tāds kā lauksaimniecība. Un uh, mums uh, būtu jādomā par šiem jautājumiem. Domāju, ka atjaunojamo enerģijas uh, resursu ražošanā tiek izmantot lauksaimniecības uh, zemes, uh, un arī tas ir kaitējoši lauksaimniecībai. Bulgārijā pašlaik ir pieņemts likums, eh, kurš eh, ļoti nelabvēlīgā situācijā nostāda cilvēkus, kas nomā zemi. Minimālais līguma termiņš ir četri gadi, bet tas var būt arī neierobežots laiks. Salīdzinājumam, ja jūs īrējat dzīvokli, tad uh, īres līgums ir ierobežots laikā. Ja jūs nomaidat zemi, tad uh, tas ir uz mūžu un tas uh, var radīt uh, krāpšanu. Tāpēc es domāju, ka šādas normas ir rūpīgi jāpārdomā. Tas var radīt milzīgas uh, lauka saimne, saimniecības. Un uh, šie ražotāji. Uh, gūtu labumu no Eiropas Savienības tiešajiem maksājumiem. Tas radītu šķēršļus uh, Eiropas Savienības programmu izmantošanai. Paldies! Kaplis Ančes kungs. Muito obrigado, presidente. E- Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos izteikties pats savā vārdā un arī sociālistu ēnu referenta Danilas kungu vārdā, kurš diemžēl nevarēja ierasties šodien sēdē. Gribētu teikt referentam, ka mēs esam ļoti apmierināti ar viņa darbu. Viņš ir radījis ļoti lielisku pamatu šīs svarīgās tie, tēmas risināšanai. Viņš pilnīgi pareizi norāda, ka pēdējo desmit gadu laikā energoresursu cenas pieaugušas par 70%, mēslojuma cenas par 80%, uh, sēklu cenas par 60, par 30% un tā tālāk. Tanīpat laikā lauksaimniecības produktu cenas ir pieaugušas uz pusi lēnāk. Tādēļ lauksaimnieki šobrīd sastopas ar milzīgām problēmām. Referents ir ļoti līdzsvarotu pieeju izmantojis šai tēmai. Viņš ir pieminējis ļoti dažādas tēmas, uh, Tas ir ļoti labi, tādēļ mēs atbalstām šo te darba pamatu, ko mēs ceram uzlabot ar savu ieguldījumu. Domāju, ka esam pilnīgi pareizā veidā ķēršies pie šīm debatēm. Vajadzētu šo tēmu sasaistīt ar KLP reformu, kā jūs to ieteicāt, pilnīgi pareizi. Bet kaut kas tomēr pietrūkst. Jūs daudz pieminat ūdeni savā ziņojuma projektā, tas ir pilnīgi pamatot. Taču gribētu atgādināt, ka Eiropas komisijas priekšlikumos kas kurus mēs vēl gaidām, bet esam saņēmuši, zinām, iepriekšējo informāciju par lauka attīstības pakotni. Un šajā lauka attīstības pakotnes projektā šķiet, ka investīcijas irigācijas sistēmās neparādās lauka attīstībā, tās tiek iznests ārpus tās. Jūs teicāt, ka irigācija dažās valstīs ļoti svarīga. Ja nebūs KLP investīcija tajā, tad tas ir ļoti slikti. Portugālē nesen uh, temperatūras eh, cēlās līdz 36 grādiem, augustā zeme ļoti sakarsa, tās ir būtiskas klimata pārmaiņu sekas. Mums tik tiešām ir vajadzīga irigācijas apūdeņošanas sistēma, lai mūsu lauksēmniecība arī turpmāk būtu konkurētspējīga. Es domāju, ka šie aspekti ir labāk, sīkāk jāizstrādā jūsu ziņojumā. Visumā šis ziņojums tomēr ļoti apmierina mūs, un mēs tādēļ sveicam jūs ar paveikto darbu. Lielas paldies! Džordžs Lajens nākamais runātājs. Paldies! Paldies priekšsādātāji! Arī es vēlētos sveikt Žozē eh, Bovē ar labi uzrakstīto ziņojumu. Manuprāt, ziņojuma projekts ir kā tāda laba platforma, labs, labs pamats, uz kuru mēs varam būvēt tālāk. Es nepiekrītu katram vārdam šajā ziņojumā. Uh, taču esmu pārliecināts, ka mēs varēsim ar Žozebovē panākt vienošanos par daudzām no šīm reālajām problēmām, ar kurām sastopas zemnieki. Zemnieks patiesībā ir iespiests starp nelielu skaitu daudz nacionālo monopolu, kas viņiem dod piegādes, un otrā pusē ir šie te uh, vairumtirgotāji, kas viņus spiež no otras puses. Zemnieki parasti vada nelielas saimniecības, un kā tādiem pašnodarbinātiem viņiem ir ļoti grūti pretoties šiem abiem milzīgajiem dzirnakmeņiem, lielajiem koncerniem, kas viņus spiež no vienas puses un no otras. Tātad viena, kas viņiem pārdod ražošanas līdzekļus, otra, kas no viņiem pērk produkciju. Mums ir jāceņšas apzināt veidi, kā mēs varam stiprināt zemnieku lomu, kā varam atbalstīt viņus. Man ir ļoti gara pieredze kooperatīvu kustībā. Es domāju, ka tas ir viens no veidiem, kā mēs varētu e, palīdzēt zemniekiem saņemt labu atalgojumu par viņu paveikto darbu. Mē, mums ir jāatbalsta tie zemnieki, kas vēlas kopā e, mēģināt pārdot savus produktus. Ir divas konkrētas lietas, ko es gribētu šeit pieminēt. Nav šaubu, ka e, lobarības cēnu pieaugums ir bijis kā tāds liels šoks. Eiropas komisija vismaz kaut ko mēģina darīt, lai pazeminātu sojas importu cenas. Soja ir būtisks komponents dzīvnieku barībā. Manuprāt, ka trešdien ir paredzēta kāda pasākuma, kas palīdzēs samazināt šīs te sojas importu cenas. Vēl kāda joma, kurā mums vajadzētu būt nedaudz stingrākiem, ir ceturtais punkts, kurā jūs runājat par to, ko Merit jau pieminēja savā runā. Mani visvairāk satrauc uh, mēslojumu ražotāju koncentrācija. Zemnieki ir ārkārtīgi izmisuši, pat to kooperatīvi mēģina nopirkt eh, mēslojumu par zemāku cenu. Taču tas nav iespējams, jo slāpekļu ražotājus Eiropā praktiski ražo tikai viens ražotājs. Nekādu zemāku cenu nav iespējams dabūt. Pat ja mēs vēršamies pie tādām, tādiem uzņēmumiem, kas pārdod mēslojumu kokteļus, tad šiem te mazākiem uzņēmumiem vienalga ir jāgriežas atpakaļ pie tā lielā uzņēmuma, kas ir vienīgais, kas ražo slāpekli. Apvienotā karalistā Eiropas Savienībā nekas nav darīts, lai mēģinātu padarīt taisnīgāku šo te tirgu. Kā šī situācija ir iespējama? Zemnieki mēģina iegādāties slāpekli divās, trijās dažādās vietās un nevar saņemt tādu cenas piedāvājumu, kur viņi var samaksāt. Mums kā parlamentam vajadzētu pieprasīt, lai komisijas konkurences iestādes un struktūras izmeklē šo situāciju. Es domāju, ka šī mēslojuma problēma ir ļoti, ļoti nopietna. Mēslojumi ir pārāk dārgi, tas ir ļoti dārgs ražošanas līdzeklis. Daudzos gadījumos es dzirdu, ka zemnieki pat nevar nopirkt eh, dzīvnieku barību tādēļ, ka nav pietiekami daudz tā saražota. Uh, domāju, ka mums ļoti liela uzmanība ir jāpievērš šim te, šai tirgus situācijai. Konkurences eh, struktūram vajadzētu izmantot savus pilnvars labāk nekā tās to dara šobrīd. Paldies, Agņokungs, pēc tam Mišels Dantēns. Paldies, priekšsādātāji. Priekšsādātāji, Žozē, tu droši vien zini, ka es tevi šeit nesveikšu, tomēr centīšos būt pieklājīgs savā runā. Mani satrauc tas, ko tu saki par sēklām. Tas, ko tu saki, ir pārāk vienkāršoti tu saki, ka visiem ir jābūt tiesībām izmantot savas sēklas, kas izaudzētas fermās, un tādējādi nebūs jāmaksā nodokļi vai kādu honorāru. Mēs zinām, ka sēklu audzētājiem vienīgais veids, kā iegūt peļņu, ir saņemt šo te honorāru par autortiesībām, jo no katram 20 sēklu šķirnēm tikai viena ir izmantojama un tiks ielaista tirgu. E, zemnieki varbūt no sākuma to pateiksies par šādu tavu priekšlikumu. Taču ar laiku viņi paši būs zaudētāji, jo sēklu audzētājiem pārtrūks ienākumi un viņi vairs nevarēs izstrādāt jaunas sēklu šķirnes risinājumos tu izmanto tādus drausmīgus vārdus, kā aicināt komisiju, lai viņi dara to un to un to. Bet es skatos uz savu zemnieku saimniecību, es zinu, ka Eiropas komisija man nepalīdzēs samazināt ražošanas izmaksas. Es e, izmantoju agronomu palīgus, dažādus padomniekus, uh, agronomus un veterinārus, kas man palīdz, un nevis Eiropas komisija. Uh, Manuprāt, patreiz esošās normas ir ārkārtīgi striktas. Nu, piemēram, putnu audzēšanā visas šīs ēkas, kas jābūvē, ir pārāk sarežģītas. Eiropas komisija ir ieviesusi individuālo aitu e, identifikāciju, kas ir ļoti dārga, un vēl tam līdzīgas citas metodas. Es zinu, Žozē, tev ļoti grūti tajā klausīties, ko es saku. Taču Eiropas komisija ievies uz daudz dažādas muļķības, piemēram, atkārtota pesticīdu pārbaudīšana, ražotāji to nevar izdarīt, līdz ar to viņš šos pesticīdus izņēmuši no tirgus, un visas kontrols būs daudz dārgāks nekā līdz šim. Lūdzu, pasarg Dievs neiesaist Eiropas komisiju. Šīs problēmas ir jāatrisina šajā tautsemniecības nozarē, lauksemniecībā. Paldies, Aņo! Mišels Dantens, pēc tam Džims Nikolsons, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! No savas puses arī es gribētu pateikties referentam par dokumentu, ko viņš sagatavojas. Tika jau teikts, ka tā ir laba bāze, labs pamats, par kuru varam diskutēt. Par dažiem punktiem mēs varam, dažiem punktiem varam piekrist uzreiz, par citiem vajadzēs diskusijas. Domāju, ka ir svarīgi atgādināt, ka Eiropas Savienības lauksaimniecība pēdējo 50 gadu laikā ir uzrādījusi milzīgu produktivitāti. Un tas ir tādēļ, ka ir bijis pareizi šī lauksaimniecības politika, ir bijuši arī mm, laba, ir bijusi laba lauksaimniecības produktu piegādes ķēde. Šī ķēde varbūt nav pilnīgi taisnīga, kā tas te tika teikts. Tas varbūt ir tādēļ, ka mūsu sabiedrības struktūra ir šāda, kāda viņa ir šoreiz izveidojusies. Domāju, tas ir jāpasvītro. Otrakārt, lauksaimnieki aizvien biežāk tiek nostādīti ļoti sarežģītā situācijā, jo bieži vien tie paši uzņēmumi piegādā produktu, ražošanas līdzekļus un tie paši arī uzpērk produktus. Līdz ar to peļņa paliek šo te citu uzņēmumu rokās un nevis zemnieku saimniecībā. Konkurences ģenerāldirektorāts neļauj lauksaimniekiem grupēties struktūrās, kas būtu nedaudz lielākas kā ražotāja apvienības vai kooperatīva. Šodien ir tikai nedaudzi piemēri, piemēram, augļu un dārzeņu ražotāju vidū, kā lauksaimnieki grupējas. Es domāju, ka reformējot KLP, arī šis jautājums noteikti būtu jāpēta. Paldies! Paldies! Pa šo laiku ir ieradies komisārs Džons Dalī. Ir tikai trīs runātāji vēl pieteikušies, tad uzklausīsim viņus. Džims Nikolsons pirmais lūdzu. Paldies, priekšstāja kungs! Eh, es arī vēlos eh, pateikties eh, Žazē par šo ziņojumu. Es eh, noteikti uh, visam šobrīd varbūt nepiekrītu, bet es uh, viņu cienu par to, ka viņš mums liek domāt uh, par sarežģītiem jautājumiem, par kuriem mums ir jārunā. Un es to atbalstu. Un viņš uzsver svarīgas lietas, ka ir nepieciešams runāt par degvielu un mēslojumu Eh, kas eh, tad, tad eh, var rasties problēmas maziem ražotājiem, tāpēc ka lieli uzņēmumi tikai kļūst lielāki, bet mazie kļūst aizvien neie, neietekmīgāki. Un arī putnukopības nozarēs smagas problēmas, jo viņi ir ļoti svarīgi no importētās barības. Un tā, tā soja tiek in, in, importēta Es eh, saprotu, ka eh, situācija netiks eh, atrisināta, bet es vēlētos, lai tā tiktu atrisināta. Es piekrītu daudz kam, kas tika iepriekš teikts. Un, bet es domāju, ka mums ir jāskatās, no kurienes nāk birokrātija. Liekas, ka mēs tiecamies vēl, vēl pēc vairāk birokrātijas. ja mēs vēlamies eh, tad, uzlikt lielāku nastu sabiedrībai, tad viņi pretosies. Eh, un ir skaidrs, ka šobrīd situācija ir pārāk eh, smaga. Esam aizgājuši pārāk tālu. Un ir pareizi, ka ir norādīts uz šiem savīgiem jautājumiem. Ir lietas, ko mēs varam izdarīt daudz labāk. Zeme ir ļoti svarīgs jautājums modernā eh, sabiedrībā zeme eh, ir tas, par ko mēs esam gatavi maksāt. Ilgu laiku spe, spekulanti uh, uzpirka uh, zemi un mājas, uh, bet tagad šī situācija ir beigusies. Tomēr uh, tas nenozīmē, ka zemes cena ir samazinājusies, un tāda ir atšķirība. Uh, ir ļoti dažādi zemes veidi Un, bet viena lieta, kas ir skaidra, ir tas, ka tātad, eh, eh, eh, zeme nekļūst izdevīgāka. Un zemes kļūst aizvien mazāk. Un ir mazāk iespēja ražot pārtiku. Mums ir jāsaprot šī pamatlieta. Un tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem. Un arī jāraugās, ka zemi izmantojam prātīgi. Tie ir man, tas ir mans viedoklis. Paldies! Grazie, Jim. E adesso io... Paldies. Garsija. Un tad atkal Žazē. Paldies, priekšlēkungs. Eh, protams, es apsveicu eh, Bavē kungu ar viņa eh, ziņojumu. Viņš mums ir sniedzis skaidrus. Un mani pārsteidza e, š, e, šis cenu pieaugums e, par 80%. Es par to daudz domāšu. Bet kā ir ar lēmumiem, kādu, kādus esam pieņēmuši parlamentā? Mēs esam ierobežojuši to produktu skaitu, kas var tikt izmantoti saistībā ar zemi. Dažkārt ķīmiskā industrija gūs lielu peļņu no mūsu politiskajiem lēmumiem. Mēs, eh, mēs eh, nesniedzam eh, zinātnisku mm, pamatojumu mūsu lēmumiem. Vidusjūras reģionā mēs liekam lauksaimniekiem maksā daudz vairāk par ķīmiskajiem produktiem, un līdzīgi arī Āfrikā Mēs eh, man ir ļoti satrauc samazinājums eh, attiecībā uz eh, ienākumiem, šis 50% samazinājums. Mēs iespējams pieņēmām pārāk ātru lēmumu, kas nav godīgs pret visiem. Tad ir atsauce uz cenu pāraudzības iestādi, mēs to lūdzām. Uh, Un mēs eh, eh, vēlreiz uzsveram to, ka tas, tas ir vajadzīgs. Un mana politiskā grupa katrā ziņā atbil, atbalsta lielāku pārskatāmību šajā gadījumā. Eh, tad ir, mm, un ir, ir, ir pareizi lietot praksi, kas ir laba vidai. Tomēr šeit ir nodalījums attiecībā uz enerģetikas klasi, uh, un eh, atjaunojama enerģija nevar sacensties ar uh, pārtiks ražošanu. Es nezinu, uz ko jūs īsti norādāt. Galvenais eh, šeit ir pretruna, kurai es, vēl, uz kuru es vēlos norādīt par prasībām attiecībā uz vidi un mēslojumu izmantošanu. Ja ir lielāka nasta vidēji, tad būs jaunas izmaksas. Mēs eh, dzirdējām par to, ka nav tātad, eh, naudas zaļināšanas pasākumiem, eh, fondi ir sasaldēti. Ja mēs vēlētos at, attiecībā uz vidas tad, prasībām lauksaimniekiem, tad viņiem būtu jāuzņems vairāk izmaksu, un līdz ar to viņiem būtu mazāk peļņas Eh, tad jūsu, jūs pareizi norādījāt attiecībā uz eh, sēklām. Eh, jūs norādījāt par GMO. Un kā spānis un kā eksperts šajā ziņā es nevaru pievienoties jūsu viedoklim. Lieliski, paldies, Garsīs kungs. Tagad, Žazē, vai jūs vēlties Eh, noslēgumā ko teikt, ja ne, tad mēs eh, atgriezīsimies pie 4. darba kārtības punkta, jo ir ieradies dalīgums. Šuzai, vienu minūti. Vienu minūti. Tikai vienu minūti priekšsēdētāja kungs, kuras laikā es gribētu pateikties kolēģiem, kas šeit izteicās. Jūs pateicāt ļoti daudzas lietas. Remers kundz un citi kolēģi šeit runāja par zemes cenām un zemes nomas cenām. Šodien, piemēram, biogāzes eh, uzņēmumu dēļ, kas ir nodibināti Vācijā, viens hektārs zemes maksā 2000 eiro. Tā ir milzīga summa. Līdz ar to šie lielie rūpniecības uzņēmumi šantažē viņi tiek eh, izvietoti laukos un atņem zemi pārtiks ražotājiem, agro pārtiks rūpniecībai ir vēl ļoti daudz šeit interesants idejas, kas izskanē. Redzēsim, kā mēs tās varam savienot. Šeit tik runāts par agronomiju, par augu seku. Augu sekas idejas parādās Desekunga ziņojumā, kur ļoti skaidri Eiropas parlaments paskaidro, kā mūsdienu lauksaimniecības praksi vajadzētu pārorientēt uz jauniem pamatiem. Šodien mēs runājam par piegādas ķēdes palētināšana nevis tādēļ, ka tas būtu mūsu, mūsu pats, pašmērķis, bet gan tādēļ, lai uzlabotu situāciju lauksaimniekiem. Gribētu pateikties visiem par viņu komentāriem. Aņo kungam arī liels paldies par viņu ļoti simpātisko izteikumu. Bene, grazie, José. Allora ti facciamo. Paldies, José. Ehm, es jums nolēmu, nolēmu novēlu visu labāko jūsu darbu turpināšanā. Un tagad ķersimies pie ceturtā darba kārtības eh, punkta. Komisārs Dalī, kurš ir atbildīgs eh, par veselības un patērētāju politikas jautājumiem. Viņš eh, ieskicēs to, kāda ir situācija attiecībā uz direktīvu 9974, kura nosaka minimālus standartus dejai visu to aizsardzībai. Kā jūs zināt, tad šī direktīva aizliedz Uh, daļai vistu uh, ievietošanu um, tradicionālajos uh, sprostos no 1. janvāra, no, nu, sākot ar 2012. gadu. Tad padomas rezolūcija un parlaments teica, ka ļoti daudzas dalībvalstis atpaliek, un arī olu ražotāji atpaliek no šī te termiņa 1. janvāra. Un eh, komisārs mums nu, sniegs ieskatu par to, eh, kādas ir eh, sekas tiesas lēmumam attiecībā uz mēdu. Paldies, dalīkums, ka ieradāties, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšstākungs, godātie komitejas locekļi. Šodien es vēlos koncentrēties uz diviem jautājumiem kas ir ļoti svarīgi šai komitejai. Pirmkārt, dejai visu labturību, un otrkārt, ģenētiski modificēto uh, organismu jautājumu saistībā ar medu. Pēc pāris mēnešiem būs, būs 2012. gada janvāris, kad sāksies spēkā šis lēmums par sprostiem par kur notika vienošanās jau 99. gadā. Pēdējo gadu laikā komisija ir izmantojusi visas iespējas atgādināt dalībvalstīm par viņu atbildību attiecībā uz šīs, šī tiesība akta īstenošanu. 2010. Eh, gada decembrī parlaments pieņēma rezolūciju, kura atbalstīja aizlieguma īstenošanu bez kavēšanās un aicināja komisiju rīkoties lai nodrošinātu atbilstību likumdošanai. Šī gada janvārī komisija organizēja uh, eh, sanāks, kur piedalījās daudz iesaistītās puses, lai runātu par iespēj, iespējām pilnībā uh, īstenot uh, šo aizliegumu visā Eiropas Savienībā. Uh, lai varētu pareizi novērtēt īstenošanas pakāpi, februārī uh, lauksainiecības uh, padomē es aicināju ministriem uh, Eh, nosūtīt eh, komisijai datumu, eh, tad atradīt datus par dejavistām līdz 1. aprīlim šajā gadā. No datiem, kurus mēs saņēmām, liekas, ka dažas dalībvalstis dažās dalībvalstīs joprojām būs dejaivistas nepiemērotos sprostos līdz šī gada beigām. Par spīti tam, ka eh, politiskais lēmums attiecībā uz aizliegumu tika eh, aiz, pieņemts eh, pirms 12 gadiem, situācija dažā, dažās dalībvalstīs ir tāda, ka kompetentās iestādes nav informētas par uh, ražotāju stāvokli, un tas nav pieņemami. Uh, pēc uh, mēnešiem ilga intensīva darba šodien es vēlreiz varu apstiprināt, ka komisija nevēlas atlikt aizlieguma ieviešanu. Un mums ir ļoti spēcīga pozīcija, kas ir um, saskaņā ar mūsu um, juridiskajām pilnvarām. Um, patērētāju uh, uzticība nevar tikt ievainota. Un tirgus uh, prasības Tad šajā ziņā mēs, mums ir jāizvērst no problēmām. Un komisija vēlas eh, izmantot savas inspekcijas eh, dienestus, eh, lai šis jautājums kļūtu par prioritāti. Un tāpēc, sākot ar 2020. gada 1. janvāri, komisijas eksperti sāks um, apmeklēt konkrētās dalībvalstis un balsoties uz šiem auditu iznākumiem, komisija um, sāks eh, pārkāpuma procedūras 2012. gadā. Es eh, plānoju eh, piedalīties lauksaimniecības padomē šajā mēnesī, un es vēlreiz dalībvalstīm uzsvēršu, atgādināšu par viņu atbildību, un es uzrunāšu visus ministrus, lai viņi šo jautājumu padarītu par savu personīgo prioritāti, lai viņi rīkotos, lai īstenotu šo te aizliegumu, kas ir noteikts Eiropas likumos. attiecībā uz eh, ģēmo un medus jautājumu. Eh, šis ir otrais jautājums šīs dienas viedokļa apmaiņā. Eh, divi neseni Eiropas Savienības tiesas lēmumi ir piesaistījuši lielu uzmanību, un tie ir arī izraisījuši daudz jautājumus. Pirmā lieta attiec uz medu, kur tiesa 6. septembrī pieņēma lēmumu, ka pat eh, mazas eh, tad, eh, GMO um, atliekas pieprasa marķējumu, ko nosaka ģēmo likumdošanas akti. Komisija rūpīgi izpētīja sekas, kādas ir šim spriedumam, un tam ir sekas divos dažādos līmeņos. Pirmkārt, medus ražošana Eiropas Savienības iekšēnē, un otrkārt, medus imports no trešajām valstīm. Eiropas Savienības līmenī tā ir eh, tad, tad, um, ehm, mm, biša, biša stropa atrodas uh, miedarbībā ar ģēmo. Un praktiski jautājumi arī um, ir šajā ziņā attiecībā uz to, kā piemēros šo spriedumu uh, attiecībā uz uh, GMO uh, ziedputekšņiem Eiropas, ne, Eiropas uh, Savienības dalībās līmenī. Komisija runāja par šiem tehniskajiem aspektiem ar dalībvalstīm septembrī, un tā ir runājusi ar iesaistītajām pusēm, to, skait, to skaitā arī ar lauksaimnieku organizācijām un biškopiem pēdējo nedēļu laikā. Un mēs turpināsim pētīt šo jautājumu ar kopīgās pētniecības centru, uh, Eh, kurš nu, nodarbojas ar analītiskiem jautājumiem. Un es ļoti ceru, ka visas dalībvalstis un iesaistās puses reaģēs eh, koordinētā veidā. Mēs ne, nevēlamies eh, veicināt iniciatīvas vietējā līmenī vai valsts līmenī. Attiecībā uz importu gan arī 50% no, medu, no medus, ko mēs patērējam, tiek ievest no trešajām valstīm, piemēram, no Argentīnas, Ķīnas, Brazīlijas kur ģēmo eh, kultūra eh, tiek audzēta arī, tātad, tā, arī tāda, kas netiek eh, atļauta Eiropas Savienībā. Komisija tikās 20. septembrī ar trešajām valstīm, lai pētītu spriedumu sekas. Un paralēli tam šai detalizētajai analīzē mēs risinām regulēšanas aspektus, lai nodrošinātu spriedumu īstenošanu un tas jau sevišķi attiecas uz pašreizējo eh, kukurūzas mm, atļauju, kas koncentrējas uz konkrētiem mm, produktu lietotājiem. Mēs esam spēruši konkrētus soļus, lai novērstu šos trūkumus, lai būtu atļaujas, kas attiecas uz visiem pārtiks lietotājiem. Un ir jāuzsver, ka authorized GMO for more than 10 years. Julie. Man 810 ir autorizēts jau desmit gadus GMO, un komisija ir lūgusi ESA sniegt eh, atzinumu konkrēti eh, par ziedputekšņiem medū. Eh, otrais spriedums attiecas uz kukurūzas aizliegumu 1,810 šādos, šādos gadījumos, kad, komis, eh, kad komisija vēl nav eh, nolēmusi, tad eh, Nacionālās tiesas var novērtēt pasākumu likumību. Un tagad uh, Francijai ir mm, tad, jāpieņem, um, jāspriež par sekām pēc šī aizlieguma. Un komisija uh, spriedīs uh, par uh, šīm sekām Uh, attiecībā uz uh, Fra uh, Francijas pasākumiem attiecībā uz ģēmo um, audzēšanu. Un šajā ziņā es vēlos atgādināt, ka komisija 2010. gada jūlijā ierosināja tiesību aktu par ģēmo audzēšanu, un šis priekšlikums risina jautājumu par nacionālajiem ģēmo audzēšanas aizliegumiem. Uh, Un tā mērķis ir ļaut dalību valstīm uh, izmantot lielāku elastību attiecībā uz iespēju um, audzēt vai neaudzēt ģēmo savas eh, teritorijas uh, iekšienē. Un nu, nobeigumā vēlos teikt, ka mēs ļoti uh, novērtējam parlamenta uh, veiksmīgo darbu. Uh, tad pēc pirmā lasījuma 5. jūlijā, un mēs ceram, ka padome drīz vienosies par kopīgu pozīciju. Paldies! Grazie, komisāri. Liels paldies, komisāri Dalī. Liels paldies par jūsu paskaidrojumiem. Un tagad mēs uh, sāksim intensīvu diskusiju. Būtībā visi deputāti šeit uh, augst izteikties. Un uh, tāpēc aicinātu visus runāt īsi, jo kaut kādā brīdī komisāram būs jādodas projām. Elizabete Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsādātāji komisāri. Mēģināšu izteikties īsi, kaut arī par šīm tēmām varētu runāt daudz. Runājot par dējēvistu aizsardzību. Jūs lietojāt izteicienu dējēvistu aizsardzību, bet mums ir jādomā par ekonomiskām interesēm. Jūs zināt, ka Vācija vienmēr ir bijusi uh, olu eksportētāja valsts Tagad mēs esam direktīvu īstenojuši, un mēs esam importētāja valsts. Protams, ka olas tiek eh, joprojām ražotas, tajā skaitā arī būros, bet um, pircējiem un uh, dzīvnieku aizsardzības uh, aizstāvjiem viņi mūs visus piespiež uh, domāt par dzīvnieku labturību. Jūs runājāt par veselu virkni uzņēmumu, kuros uh, tiek izmantoti būri, un uh, jāteic, ka ir vesela virkne dalību valstu, kuri nav izpildījuši šīs prasības. Jūs teicāt, ka kopš 1999. gada šī direktīva ir spēkā, ir sniegti konkrēti mērķi uzdevumi, bet uh, daudzas valstis šos mērķus nav sasniegušas, tāpēc es ļoti vēlētos to dalību valstu vārdā, kas ir īstenojuši direktīvas prasības. Uh, risināt šo problēmu. Runājot par medu, jūs pareizi sacījāt, tā nav vienkārši tēma. Mārķējums iespējams nebūs pietiekams. Ir nepieciešami zinātniski pētījumi par uh, līdzās pastāvēšanas tēmu un par attieksmi pret ģēmo. Tāpēc es gribētu, lai tiktu veiktas uh, konk konkrētas um, konkrēti zinātniski pētījumi, kas sniegtu skaidrs atbildes. Gribēju sacīt, ka arī dioksīna problēma Eiropas pārtikas ražošanas nozarē ir ārkārtīgi svarīga, tāpēc gribētu zināt, ko mēs varētu darīt, eh, lai jūs varētu uzaicināt Eiropu noteikti kopīgus stingrus noteikumus šajā eh, ziņā. Delāžas konze, paldies priekšsādātāji! Man ir uh, es acīm redzot nekad nevarētu būt Eiropas komisāra, jo es eh, šorīt domāju, ko gan es darītu, ja es būtu komisārs Dalī. Un uh, par dējai vistām 2010. gada augustā un 2010. gada septembrī mēs aicinājām, ko jūs darīsiet. Jūsu atbilde nebija apmierinoša, tāpēc mēs uh, 2010, 2010. gada de, decembrī pieņemām rezolūciju, kur jūs pieminējāt. Ja man būtu kas jauns, ko teikt, tad es droši vien neko neteiktu, jo neko jaunu jo, nu, mēs no jums nedzirdējām. Gribēju zināt, kādus konkrētus soļus jūs spērsiet Protams, ka mums ir jālieto ļoti stingri vārdi, pārkāpuma procedūras. Ko gan jūs sagaidāt, eh, ja vēlties sākt pārbaudas 2012. gada augustā? Tas nozīmētu, ja mums paveiksies, tad līdz 2012. gada beigām un uh, tikai pēc tam varēs uzsākt pārkāpumu procedūras pret dalību valstīm. Un tas ir vairāk nekā tu, pusotrs gads, un es teiktu, ka mums drīzāk jārunā par 2014. gadu. Ja jūs nedarāt neko attiecībā uz darīt dalību valstīm, jūs neko nedarāt uz uh, attiecībā uz ražotājiem, kaut arī šīs prasības ir spēkā kopš 1999. gada. Atvainojiet, ka mani absolūti nepārliecina jūsu vārdi par pārkāpumu procedūrām. Vienīgais secinājums ir tāds, ka tie ražotāji, kas līdz šim nav īstenojuši prasības, būs lielākie ieguvēji. Mēs varam nesaspringt, neklausīties Eiropas Savienību, jo noteikumi, kurus uh, viņi nu, nosaka, uh, mums eh, būs laiks īstenot 3 vai 4 gadu laikā. Un tie ražotāji, kuri ievēro prasības, kas ir radījušas um, izmaksu pieaugumu par, 10 līdz, uh, par 8 līdz 13 procentiem sa salīdzinājumā ar tradicionālajām olām, tad kāds tad būtu padoms šiem ražotājiem? Pagaidiet līdz nākamajai reizei, da dariet kā Bēļģija, Es domāju, ka tas ir Eiropas Savienības uzticamības jautājums. Mēs gribam zināt no jums, jo esam to sacījuši arī mūsu rezolūcijā. Mēs gribam zināt, ko jūs darīsiet ar uh, šiem miljoniem olu, kuras kopš 2010. Uh, gada 1. janvāra netiek, saska netiek ražot saskaņā ar noteikumiem. Vai šīs olas būs jāmortē? Ko jūs darīsiet ar importu no trešajām valstīm? Būtībā visi šie jautājumi paliek neatbildēti, un es domāju, ka šai komitejai ir eh, nācies pietiekami daudz stingri izteikties, eh, bet mēs neesam redzējuši nekādu konkrētu rīcību. <clears throat> Tak, herr ordförande, og tak. Liels paldies priekšsādātājiem un paldies eh, komisāram Dallī. Es nezinu, kad uh, mēs uh, varēsim jums pateikties. Varbūt uh, pēc tam, ka būs pagājuši deviņi gadi, mēs redzēsim, kas patiesībā ir noticis praksē. Jo šī ir viena no, šis ir viens no pirmajiem piemēriem, kur Eiropas Savienības likumdošana tiek pārbaudīta ja jūs eh, ievērojat likumus, kas tiek pieņemti un apstiprināti Briselē un Strasbūrā, tad ehm, vai arī jūs neievērosiet tos? Runājot par sprostbaterijām, tas ir mērķis, eh, kas ehm, jāsasniedz. Un tuvāko gadu laikā Ir uh, jāizteno arī direktīvas par cūkām prasības. Tas ir jāizdara līdz 2013. gada 1. janvārim. Kas notiek šajā ziņā? Vai mēs atkal redzēsim klusēšanu? Vai sivēniem 2013. gadā būs uh, labāka dzīve? vai arī mums uh, joprojām būs jānoraugās, kā tūkstoši vai varbūt miljoni sivēnu dzīvo ļoti sliktos apstākļos. Eh, par šīm lietām mums kā lauksaimniecības komiteja ir jādomā, mums jāraugās nākotnē, un mēs nedrīkstam aizmirst par sīvēniem tikai tāpēc, ka pašlaik mēs eh, galvenokārt domājam par vistām un olām. kad eh, tiks sagatavots jauns priekšlikums par piedāvāto stratēģiju, kas aptvers eh, laika posmu no 2011. līdz 2015. gadam. Pašlaik ir gandrīz 2011. gada beigas, un mēs neredzam nekādu stratēģiju. Lielas paldies, Polsēns Kunde! Lielas paldies, eh, priekšsādātāji komisāri! Uh, runājot par olām, mēs uh, Eiropas parlamentā par to esam runājuši vairākas reizes, un es uzskatu, ka šajā ziņā nekas jauns nav redzēt, pieredzēts. 2012. gada 1. janvāris ir noteiktais termiņš, bet mēs zinām, ka līdz 2012. gada 1. janvārim Eh, tirgu būs uh, miljoni nelikumīgu olu, jo tās vairs neatbilst mūsu likumdošanai. Jūs runājat par to, ka jūs uh, uzsāksiet uh, pārkāpumu procedūru, bet ko tad tas nozīmē? Ja es būtu uzņēmēji, varbūt es varētu vienā mierā nogaidīt, jo uh, par eh, šiem pārkāpumiem maksās nacionālās valdības. Gribētu zināt, ko tieši tas nozīmē un gribētu no jums saņemt detalizētu atbildi. Papildus tam, uz eh, cik lielu skaitu tas attiecās, vai no 2012. gada 1. janvāra mēs eh, televīzijā redzēsim kadrus, kuros tiek iznīcināti miljoni olu Kā jūs attaisnosiet šādu rīcību? Es domāju, ka mēs virzāmies uz milzīgu skandālu, jo nedomāju, ka mēs varēsim iedzīvotājiem paskaidrot, ka mēs pēdējo mēnešu laikā esam mēģinājuši nonākt pie saprātīga risinājuma Gribētu saprast, vai jūs mūs neuztverat nopietni. Tādā gadījumā es nezinu, kā pilsoņi, lai raugās uz mums nopietni, ja mēs rīkojamies tik bezatbildīgi. Mans otrais jautājums attiec uz mēdu, kur pašlaik ir pieņemts 2012. gada septembrī e Eiropas Savienības e, tiesas spriedums par ziedputeku, ģenētiski modificētu ziedputekšņu pēdām medū. Pašlaik e, tas e, īsti ne, nefunkcionē. Dalīkungs, vai jūsu nolūks ir turpmāk atļaut GMO augu audzēšanu Eiropā, vai arī mēs tiksim aizsargāti no GMO augiem? kā mēs varēsim nodrošināt to, ka patērētāji var iegādāties eh, mēdu, kas ir brīvs no ģēmo, un gribētu sagaidīt jūsu atbildi šajā jautājumā. Liels paldies! Ulrika un pēc tam Džims McDonalds. Jā, paldies eh, priekšstādātāji! Es gan mēģināšu būt pieklājīgs pret komisāru atšķirībā no kolēģiem, kas viņu apmētāja ar akmeņiem. Mēģināsim rast veidu, kā virzīties uz priekšu, kā citi apvienotās, atšķirībā no citiem apvienotās karalistas deputātiem šeit. E, es esmu saņēmis 6000 eh, ēpastu laikposmā no pagājušās ceturtdienas līdz šai dienai par lauksaimniecības jautājumiem. Komisāra kungs, par šiem jūs minētiem jautājumiem ir milzīgas bāžas. Cilvēki ir sašutuši. Realitāte ir tāda, ka būs apmēram 80 miljonu olu 1. janvārī, kas e, ir saražots Eiropas Savienībā, bet kas ir nelegāli saražots. Un ko jūs darīsiet ar šo, šīm olām? Kas ar viņām notiks? Tas ir tiešām milz jautājums. Daudzi zemnieki ir veikuši pamatīgus ieguldījumus, lai modernizētu savus uzņēmumus saskaņā ar mūsu prasībām. Viņi ir iztērējuši ļoti lielas naudas summas un tagad viņu olas maksā dārgāk. Ko, ko, ko tas nozīmē, ka jūs uh, sūtīsiet kontrols uz kaut kādām valstīm? Kuras ir tās valstis, ko jūs uh, izvēlēsieties par pirmajām, kas būs, nebūs paklausījušas šiem te norādījumiem? Jūs teicāt, ka jūs mērķēsiet uz konkrētām valstīm. Tā, ka jūs nomērķēsiet uz viņām, ko jūs darīsiet šajā pārkāpuma procedūrā? Uh, tas uh, ir pārāk ilgi. 2014. gads ir ļoti tālu vēl. E, bankas, kas ir aizdevušas naudu cilvēkiem, kas modernizēja vistus prostus, gaida no viņiem, lai atdod aizdevums. Vai jūs atbalstīsiet tās dalībvalstis, kas vēlas aizsardz, aizsargāt savus ražotājus, aizliedzot olu importu, ja šīs olas ir ražotas baterijas prostos? Uh, Paldies, Džim! Godātie kolēģi, es nevēlos, lai jūs pilnībā izsmeltu visu savus spēkus, runājot ar Dalī kungu un pēc tam pārāk eh, maigi izturētos pret Čološu kungu nākamnedēļ. Eh, Pēters Jārs, pēc tam Garsīs kundze, lūdzu. Jā, es uzskatu, ka ir apdraudēta mūsu uzticamība, jo šeit ir runa par to, ka tad, ja mēs pieņemam likums, tad tie ir arī jāizteno. Pretējā gadījumā rodas jautājums. Man tad Eiropas parlamentā nebūtu vispār nemaz jācenšas. Mēs te strīdamies par regulām, par direktīvām, par likuma projektiem, un neviens tajos nav ieinteresēts. Dējai viss tas ir ļoti slikts. Uh, piemērs. Um, šeit ir paredzēta 12 gadi īstenošanai, un uh, tas ir pretēji jebkurai loģikai. Līdz šim viss izskatās, ka Eiropā neviens, nevien tas neinteresē. Un uh, komisija uz to mierīgi noraugās. Es savu viedokli jau uh, paudu pirms diviem gadiem. Es prasīju monitoringu, un komisija atbildēja, ka viņi vadās pēc tā, ka līdz noteiktiem termiņam visi šo direktīvu būs īstenojuši. Mēs toreiz paudām kritiku. Mēs eh, braukājam pa reģioniem, mēs jau neesam akli, mēs redzam, ka daudzos eh, reģionos tas vienkārši nav izdarāms. Kāpēc eh, šis monitorings neteika veikts? Kas tad notiks noteiktajā termiņā? Varbūt uh, pārkāpuma procedūra ir pārāk maz, un es nezinu, varbūt arī dalību valstis eh, no tā varēs eh, mācīties. Es uzskatu, ka ar to nav pietiekami. Un papildus man kolēģi jautājumiem, ko mēs darīsim nākamā gada 1. janvārī, ja mēs uh, liksim mūsu patērētājiem iegādāties nelikumīgi saražotas olas. Un tas ir būtisks jautājums. Otrais par medu. Jūs pareizi teicāt, ka pašlaik rodas praktiskas dabas jautājumi. Un mans jautājums būtu šāds. Varbūt bija kļūda, kad uh, mēs uh, atļāvām uh, ģēmo veicot nošķiršanu starp pārtiku un lopbarību. Mēs atļāvām to izmantot lopbarībā, bet medus tomēr ir pārtikas produkts, tāpēc tas nav pieņemam. Otrakārt mums ir jāpadomā, kā vadoties pēc sprieduma mēs rīkosimies ar dalību valstu pastāvīgajiem lēmumiem. Bitēm nav robežu. Uh, Eh, protams, ka bites var brīvi pārvietoties no Čehijas uz Vāciju un um, savākt tur ziedputekšņus. Un attiecībā uz mēdu, es domāju, ka um, jautājums, vai mums jādomā par eh, robežvērtībām vai nē. Paldies, Garcijas kundze, un pēc tam Deskungs. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāri, paldies, ka ieradāties mūsu komitejā un nācat klējā ar šo intriģējušo prezentāciju. Es ļoti uzmanīgi klausījos jūsos. Spāņu ražotāji ir mēģinājuši ieviest direktīvas prasības par vistu sprostiem, taču ražotāji Meksikā, Brazīlijā, Argentīnā neievēro šādas te prasības kā direktīvā, viņu vistu dzīves apstākļi ir daudz sliktāk nekā Eiropas eh, sprosta baterijās, un viņi turpinās eksportēt olas Eiropas Savienībā. Komisāra kungs, vai esat padomājis arī par šādu aspektu, kas notiks ar olām, kas ražotas vēl sliktākos apstākļos? Da, dalību valstīs būtu jāveic kaut kādi pasākumi, protams. Bez tām kā mēs nodrošināsim to, ka olu cenas pārmērīgi necelsies? Ja nebūs nekādu pārbaužu, tad olu cenas pieaugs ģeometriskā progresijā. Un mēs nevarēsim Eiropas patērētājiem paskaidrot, kāpēc tas tā notiek. Patērētāji jau tā ir piespiesti pie sienas šajā te cenu jautājumā. Otrakārt par medu. Man liekas, ka marķēšanas uh, prasības ir visam medum, neatkarīgi no tā, vai tajā ir ģēmo vai nē. Kādus resursus komisija plānojusi ieguldīt, lai pātrinātu administrīvo darbu, jo, manuprāt, būs vesela iesniegumu uh, lavīna 80% medus, kas ražota Spānijā, būs spiesti prasīt atļauju Es ceru, ka komisija pārlieku nenomāks šos te ražotājus. Jūs teicāt, ka ir notikusi tikšanās ar dalībvalstu ekspertiem 22. septembrī. Mēs, deputāti, esam nopažījušies par eh, pārtiks ķēdi, un es gribētu dzirdēt, vai šajā te sēdē kaut kas tik runāts Alberts Des un pēc tam Mendīnsku. Jetzt. Ja. Ja, vielen Dank, Herr. Jā, liels paldies priekšsādātāji, komisār Dalī. Daudzi kolēģi šodien sacīja, ka uh, mēs uh, neesam rīkojušies pietiekami stingri. Es jau septiņus uh, gadus darbojos parlamentā un pēdējo piecu gadu laikā man ir vairāk kārt iznācis ar jums tikties, tāpēc Vēl par spīti kritikai, kas šodien izskanēja, es gribēju jūs paslavēt, jo esmu iepazinis jūs kā komisāru, kurš ir rīkojies tad, kad tas bija nepieciešams. Un es pieņemu to, ka pašlaik eh, sarežģītajā jautājumā ar dējai, vistām un arī medas jautājumā mēs atradīsim īstās atbildes un rīcības eh, plānu eh, kā jau parlaments vienmēr to ir darījis, mēs palīdzēsim jums meklēt šos risinājumus. Un papildus tam, protams, tā kā teica kolēģi, ir jāīsteno Eiropas parlamenta pieņemtie tiesību akti. Thank you, Chairman. Uh, Magines skundze, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra kungs. Man ir ļoti konkrēti jautājumi. Vai tās olas, kas ir ražotas eh, sprostu baterijās pēc 2012. gada 1. janvāra vairs nevarēs pārdot Eiropas Savienībā. Otrs jautājums. Vai Eiropas komisija ierobežos šādu olu tirdzniecību kopumā un ar kādiem paņēmieniem? Treškārt. Eh, vēršanās pret dalību valstīm, pret kurām jūs vērsīsieties pret tām, kuras ir ievērojušas direktīvas prasības, uh, Mm, kuras pārbaudīsiet pirmās, tās, kurām ir ieviesta direktīva, jeb tās, kurās nav. Ja jūs sāksiet ar labajiem skolniekiem, tad varbūt vajadzēs desmit gadus, lai pieķertu sliktos. Godīgi sakot, mēs eh, visi šeit esam nedaudz eh, satraukšies par šo jautājumu. Es domāju, ka jums ir jābūt burvim, lai atrisinātu šo eh, jautājumu tie ražotāji, kas ir uzlabojuši vistus prostus, ieguldījuši naudu, uh, Viņi versīsies pie mums, ja jūs ļausiet eh, pārējiem, kas nav ieguldījuši nekādus līdzekļus, brīvražot. Es saprotu spāņu kolēģis, kur saka, ka viņiem ir vajadzīgs vairāk laika. Lūdzu atbildiet uz maniem konkrētiem jautājumiem, komisārkungs. Paldies. Lebrūna kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es negribētu izklausīties tik ārkārtīgi neapmierināta. Gribu pateikties komisāram par izsmeļošo informāciju, taču man ir jāsaka arī viens bet. Pavisam nesen komisija ir iesniegusi paktu vienotajam tirgum, kas ir ļoti spēcīgs paņēmiens, kā mēģināt stāties pretī krīzē, kurā atrodamies. Mēs mēģinam harmonizēt noteikumus. Uh, Kādu ziņu komisija vēlas sūtīt tagad sodot tos ražotājus, kas ir pildījuši direktīvas un ļaujot gūt labumu tiem, kas nav pildījuši? Vai Eiropas komisijai nav pienācis laiks pildīt savu lomu kā līguma sargam, Mēs sapratām, ka komisija ļoti stingri vērsīsies pret valstīm, kas nepilda direktīvu, bet mūs neapmierina tikai šāda teoretiska atbilda vienīgi. Kā kolēģi ir teikuši, mēs gaidām ļoti skaidrus pasākumus. Ir tādas valstis, kā piemēram tā, kuru es pārstāvu, tās ir ieviesušas direktīvu un ražošana ir samazinājusies uzreiz par 8%. Citas valstis, kas nav ieviesušas direktīvu, ir e, novērojušas produkcijas pieaugumu par 16%. Es domāju, ka mums ir steidzami jārīkojas gan pēc būtības, gan arī formas veidā, lai parādītu, ka komisija ir spējīga uzņemties savas izpildvaras funkcijas un, um, um, un pienākums. Mums ir konkrēti jārīkojas. Katrā gadījumā, lai arī kāda būtu e, rīcība, es piekrītu tiem deputātiem, kuri teica, ka mūsu vēlēšana apgabalos cilvēki ir ārkārtīgi nobežījušies par situāciju. Es domāju, ka mēs e, virzamies uz skandālu pusi, ja komisija nerīkosies strauji un konkrēti. Lielas paldies! Ir pieteikšies vēl desmit runātāji, tādēļ es katram varu atvēlēt ne vairāk kā vienu minūtu. Mārtiņš Rosthaus. Jā, komisār, ļaujiet man vēlreiz nepieskārties olu tēmai, jo par to jau tika runāts ļoti daudz. Man tomēr ir viens jautājums. Nosauciet konkrēti, kuras valstis ir tās, kuras nav izpildījušas prasības un vai ir taisnība, ka daudzas valstis jums vispār pat nav sniegušas atbildi. Un tagad par medu. Jūs pareizi aprakstījāt situāciju. Būtībā pašlaik mums ir situācija, kur īsti neviens nezin, kā ir jārīkojas saistībā ar šo spriedumu. Tāpēc mans jautājums. Jūs daudz runājāt par mēdus kontroli, tomēr principā tas prasa. Uh, jaunus audzēšanas prasības ģēmo. Mēs nevaram bitēm noteikt lidošanas aizliegumu. Un tad mums attiecīgi ir jāparāds, kā bišu aplidojumā platība ir, bišu aplidojumā platība ir jābūt brīvai no ģēmo, pretējā gadījumā šo medu nevar laist tirgu. Domāju, ka jūsu tik kaismīgi pārstāvētā nulles tolerances, nulles tolerances princips nav ievērojams, jo būtībā mēs vairs nevaram nodrošināt to, ka medū neparādās ģēmo zirgu pēkšņi. Tāpēc jautājums, vai mēs paredzam noteikts noteikumus ģēmo audzēšanai, nevis tikai biškopiem? Minūto. Priekšsēkungs. Es eh, cerēju eh, uzklausīt eh, kādus prātīgus padomus, bet vienīgais, ko jūs esat izdarījis, jūs esat mums apsolījis, ka būs tātad kravas mašīnas, kurās tiks ielikt solis Tātad jūs tātad parādīsiet, ka ir ats, m, mazāk uzņēmumu, kas atbilst prasībām un citi, kas neatbilst. Mans padoms visiem e, cilvēkiem e, būtu šāds. Jūs varat teikt, e, ka es pārāk aizstāvu Angliju, bet es ļoti vēlu, lai man vēlētāji Tātad um, lūgtu, lai mūsu um, valdība uh, izdara spiedienu uz importētājiem un uz um, tad, izplatītāju ķēdēm, un tad, lai viņi ja, tad jautā importētājiem, no kurienes nāk viņu olas. Un tādā veidā viņi uh, tad, uh, censos aizstāvēt Britu koloniju ražotājus Lielbritānijā. Paldies! Jā, paldies priekšsādātāji. Es tagad nerunāšu vēl ātrāk, eh, nekā es to parasti daru. Runājot par dējēvistām un sprostu baterijām, mēs, uh, nerunā, mēs visu laiku runājam par nelegālām olām, bet būtībā tās taču ir nelegāls vistas. Un, ja nelegāls ir sprosts, tad um, ne, drīzāk nelegāla ir vista nekā ola. Uh, Jautājums tāds, kā mēs atbrīvosim šīs dējēvistas no sprosta baterijām, un jautājums jums. Jūs dzirdējāt, ka mēs paudām ļoti enerģisku atbalstu rīkoties pret tām dalību valstīm, kuras eh, neievēro īstenošanas noteikums. Eh, pārējais laiks bija pietiekami garš, noteikumi bija skaidri un tika maksāti pat atbalsta pasākumi pārējai uz uzlabotajiem būriem. Gribēju atgādināt, ka ir jāatbalsta uzņēmumi, kas ir pārgājuši uzlabotajiem būriem. Nākotnē mums vairs nebūs naudas, lai atbalstītu uzņēmumus, kas ir uzlabojuši būras un īstenojuši direktīvas prasības. Vai jums būs drosme vai slēgt uzņēmumus, kas nav īstenojuši noteiktās prasības? Otrais spriedums par medu pierāda, ka ir krietni par vēlu, lai paredzētu saprātīgus līdzās pastāvēšanas uh, noteikumus uh, Eiropā. Līdzās pastāvēšana ir pa, iespējama visās valstīs, tikai Eiropā mēs runājam par nulles toleranci, par uh, nelieliem attālumiem un tā tālāk Es domāju, ka mēs vairs nevaram prasīt to no mūsu ražotājiem, un mums būtu jāraugās, lai mēs būtu progresa arī šajā ziņā. Šmit, poi Silvestri. Šmits un pēc tam Silvestri. Neatkārtošu to, ka teica kolēģi, eh, komisārs eh, tad minēja savus piemērus. nepārprotiet, mēs esam tiešām uh, apbēdināti par to, ka netiek veikta nekāda rīcība šajā jautājumā. Mēs visi, tad mūsu vēlēšana apgabalā, mēs vēlamies tātad, aizstāvēt Eiropas Savienības noteikumus, un tas kļūst aizvien sarežģītāk, jūsu dienesti zina, ka ir bijušas problēmas ar aitu elektronisko identifikāciju, un mēs cenšamies īstenot šos noteikumus. Tad, es dzirdēju eh, tad, draudus, ja mēs eh, tad, eh, tad, tad Eiropas Savienības noteikumi netiek ievēroti. Un ekonomiskās sekas būs tādas, ka šī pārkāpuma procedūras tiks vērsts pret dalībvalstīm. Un tas ievilksies tālu nākotnē. Un tad tur būs sodi dalībvalstīs. Un tas ir par maz. Mums ir nepieciešama tieši ekonomisks stimuls. Uh, mēs esam jūsu sabiedrotie. Mēs eh, vēlamies, eh, lai būtu eh, tad spēcīgāka rīcība pret konkrētām dalībvalstīm. Es nedomāju, ka vajadzētu iznīcināt šos pārtiks apjomus, bet attiecībā uz ekonomiskajām interesēm. Man ir viens konkrēts jautājums. Ņemot vērā, ka projekts bū, produkts būs nelegāls pēc 1. janvāra, vai jūs varat apstiprināt, ka individuāls dalībvalsts, kuras ir izvēlējušās slēgt savus robežas šim produktam, viņas varēs to darīt pēc Eiropas likumiem? Un ļoti īsi par medu. EFSAS eh, atzinums, kuru jūs lūdzāt par eh, medus jautājumu, vai tas var tikt eh, iz, izmantots ar atpakaļ ejošu datumu attiecībā uz um, šo te, um, piesārņojumu? Kāds atsauktos uz ģēmo ražotājiem? Un ņemot vērā, kādi, kas ir laika grafiks uz EFSAS lēmumiem, Silvestris kungs un tad Buvēkungs. Paldies, priekšstākungs! Paldies, ka pievienojāties mums šodien. Paldies, ka pastāstījāt par to, eh, kas, kas jums bija jāapstāst. Ka sākot ar 1. Eh, janvāri eh, tie, tad, tad, kuri neievēro noteikumus, tiks sodīti. Tas jums bija mums jāapstāsta, un jūs to pastāstījāt. Es vēlos pateikt ko citu. Jūs teicāt, ka jūs nodrošināsiet ar lielu apņēmību, ka ir izdarīts tas, kas ir, bija jādara, ka jūs rīkosieties vadoties pēc noteikumiem, bet šeit ir citi iemesli to darīt, un ir labs brīdis to darīt. Un visi, kuri nav ievērojuši noteikums, to ir darījuši tāpēc, ka viņi nevēlējās, ne, ne tāpēc, ka viņi nevēlējās ievērot noteikumus, bet tāpēc, ka nevarēja tad, tad eh, viņi vēlējās eh, naudu eh, tērēt citām investīcijām, un tad viņi to vēlējās darīt tāpēc, ka ir krīze un ir problēmas tirgu. Ja Eiropa tikai uh, turpina virzīties uz priekšu bez sankcijām pret uh, ražotājiem, mēs varam uh, mēģināt garantēt, ka tie, kuri uh, neievēro noteikumus, viņi pārtrauc ražošanu, un ja tas notiks, mēs uh, varēsim apturēt uh, Eh, šīm, šīm te nelegālajām eh, vistām. Citkārt eh, būs tā, ka cilvēkiem ārpus Eiropas Savienības būs vieglāk ražot produktus un izskatīties Eiropas Savienībā, un tie būs sliktāki nekā tie, kuri ir ražot Eiropas Savienībā, kur ir īstenots noteikumi. Tā ka starp spriedumu pieņemšanu un, un īstenošanu šoreiz mums ir ekonomiskā krīze kura rada hausu tirgū. Jūs esat runājis par cilvēku sodīšanu, par eh, pārkāpumiem, tas ir pareizi, bet eh, nav īstais laiks to darīt. Mums ir nepieciešams vēl nedaudz laika, lai cilvēki eh, varētu pārdot šīs te olas, tad ir pārstrādes industrija vai arī ražošanas valstī ja e, tās ir um, ražotas saimniecībās, kuras neievēro noteikumus, mums būtu jālūdz uh, komisāram uh, piemērot uh, regulas principus, bet ņemot vērā nesenos notikumus, jums vajadzētu sniegt uh, kādus uh, palīdzības pasākums. Kolēģi ir norādījuši uz to, ka ir pieejami resursi. Sniegt ekonomisko atbalstu investīcijām lai pārveidotu sprostus. Iepludināsim naudu, palīdzēsim e, cilvēkiem, lai viņi nonāk uz pareizā ceļa. Un komisāra kungs, tas nav tikai jautājums par noteikumiem un likumiem. Ir jādomā par um, to, to, cik noderīgi to būtu šajā gadījumā darīt. Tāpēc, ka mūsu ražotājiem uz viņiem tiek izlīdz milzīgs spiediens. Un ja jūs turpināsiet eh, viņus eh, sodīt, tad, eh, tad, tad izplatīsies, tiks izplatīts solis, kur, kurš ir ražots ārpus Eiropas Savienības. Pavēkums, lūdzu. Komisārkungs, es neesmu nu, radis jūs sveikt, bet šodien to darīšu jo man šķiet, ka šodien reiz par visām reizēm Eiropas komisija vēlas iet līdz galam dzīvnieku labturības jautājumu normas sakārtošanā. Pārāk bieži mēs runājam par olām, par produktiem, bet nerunājam par dzīvnieku. Šis ir pasākums, par kur mēs nobalsojam, lai uzlabotu vistu audzēšanas normas. Es domāju, ka šīs normas ieviešana ir normāls pasākums, kas ir vērsts dzīvnieku interesu labā. Bet harmonizācijai jānotiek ir ļoti skaidri attiecībā arī uz importētiem produktiem. Būtu pilnīgi nepareizi, ja Eiropas Savienībā būtu viena prakse, bet attiecībā uz rūpnieciski audzētām olām citās valstīs mēs pie, piemērotu citas normas. Es domāju, ka mums būtu jāiet tālāk harmonizācijas jomā. Tas ir pirmais. Otrakārt par ģēmo, kas ir atrasti medū. Man ir trīs ļoti vienkārši jautājumi. Vai Eiropas komisijai ir veikts vērtējums par to, cik lielā mērā medus ir saindēts ar šo te, šiem ģēmo ziedputekšņiem? Un vai mēs varam kaut kādā veidā regulēt šo problēmu? Mēs zinām, ka mēs pirmīt runājam par MO 810 kukurūzu. Eh, ir arī ģenetiski modificētas eh, soja, rapsis un tā tālāk. Mēs zinām, ka šīs kultūras nav atļautas Eiropā, bet citās valstīs tās audzē. Mums ir jābūt ļoti skaidriem, mums ir jāaizliedz arī šādu ģēmo klātbūtne medu un citos produktos. Komisija cerams varēs skaidrāku situāciju ieviest Eiropas Savienībā. Trešais jautājums - kādu kompensācijas mehānismu jūs ieviesīsiet tādā gadījumā, ja mūsu biškopiem aizliegs tirgot viņu medu, ja viņu medus viņiem pašiem negribot būs piesārņots ar ģēmo? Un pēdējais jautājums - vai Eiropas komisija veiks uh, patērētāju informēšanas pasākumus? Piemēram, ja ir Argentīnā, Argentīnā ražots medus, manuprāt, tas būtu jāmērķē kā medus, kurā ir ģēmo. Tādējādi patērētāji varēs izvēlēties, kādu medu viņi grib, ar ģēmo vai bez. Paldies! Lainkungs, Dantens un pēc tam glāt. Uh, th <coughs> thank you. Paldies, priekšsēkungs. Es domāju, ka mēs vismaz varam būt pateicīgi eh, komisāru ka jūs ieradāties pie mums un uzklausījāt mūsu viedokļus, ka jūs um, neatsūtījāt kādu savu ierēni, lai, uh, aiz, lai viņš aizstāvētu to, kas nav aizstāvās, un par to es jūs apsveicu. Bet uh, man ir nopietns jautājums. Un jūs noteikti par to jau esat informēts. Ko mēs, kā uh, parlamenta deputāti, kuri uh, esam pieskāršies šim jautājumam, ko mēs varam uh, teikt saviem patērētājiem? Uh, Kas notiks pēc 1. janvāra? Eh, ko eh, teikt eh, lauksaimniekiem, kur ir investējuši, piemēram, 10 miljonus mārciņu? Tad jaun, jaun, sprūst sistēmās, vai tad komisārs vadīs kādu inspekciju nākotnē? Un kas notiks ar olu ražošanu? Tas tā nenotiks. Tas uh, tikai uh, liks apšaubīt visu Eiropas projektu, visu Eiropas likumdošanu. Un tad nekādu sankciju nav. Eh, komisija pat nezina, ko jūs darat. Vienkārši turpiniet, turpiniet, turpiniet strādāt, kā esat strādājuši. Jums ir jāizveido reāls plāns, mums ir jābūt drošiem, ka tas viss eh, aizsargās eh, patērētājs pēc 1. janvāra, ka viņi eh, var ēst olas, kuras ir ražotas vidē draudzīgos sprostos. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums, komisāra kungs, ir par medu. Eiropas kopienu tiesas nolēmumu ieviešana varētu palīdzēt izvest ražošanu, medus ražošanu ārpus Eiropas Savienības. Um, patiesībā eksistē kāda ļoti vienkārša tehnika vai paņēmiens. Ziedputekšņus ir iespējams izņemt no medus tuvākajā nākotnē jebkurš medus importētājs var izņemt ziedputekšņus no medus un tirgot šo medu bez ziedputekšņiem. Tādējādi mēs varētu sodīt atkal paši savus medus ražotājus un arī patērētēm likt maksāt vairāk. Varbūt mums vajadzētu pārskatīt medus direktīvu tā, lai saskaņotu to, uh, ar 2004. gada 23. jūnija pārtiks ķēdes sanāksmi. Uh, un, uh, lai šī direktīva būtu saskaņā ar direktīvu 1829-2003. Federer kungs, lūdzu. Elnök úr, a magyar tojástermelők túlnyomó többség. Paldies, priekšstākungs. Vairums olu ražotāju Ungārijā patiesībā izmanto e, jau tagad lielāku sprosu. Viņi uzskata, ka Eiropas e, komisija e, pieturēsies ļoti stingri pie noteikumiem un ir bijuši sagatavošanās pasākumi, lai visi sprosti varētu tikt uh, uh, aizvest uz Ukrainu, kur turpināsies uh, ražošana. Un, tas nozīmē, ka um, um uh, olas, kas ir uh, ražotas vecā tipas procesos, vai tās tiks uh, ievestas Eiropā. Un nu, tā mēs varam mācīties to, ka iemesls, uh, kāpēc vecā tipas proces tiek izmantoti, lai ražotu olas, šobrīd ir tā, tas, ka um, tādā veidā var nopelnīt naudu. Ja kāds iet veikalā un paskatās uz olu iepakojumiem, var redzēt, ka, ka tad, tad, mm, m, mm, parasts solis maksā daudz mazāk, un daudz cilvēki ir zaudējuši eh, darbu Eiropas reģionos. Cilvēki eh, eh, tērē 40-50% no saviem ienākumiem, lai pirktu pārtiku, un viņiem nav pietiekami daudz naudas, lai nopirktu tādas olas, kuras ir ražotas balsoties uz slinkākajiem noteikumiem. Un katru reizi, kad mēs ieviešam jaunus dzīvnieku labturības noteikumus, mums tas ir jāpatur prātām Un šajā gadījumā, runājot par jaunajām olām, ļoti bieži cilvēki domā, ka ir, e, tur ir izmantotas vairāk fosilā kurināmā. Un tas ir svarīgi. Tāpēc es vēlos uzdot vienu jautājumu. Jūs e, ļoti e, priecājaties par ātro lēmumu pieņemšanu, bet vai jūs, e, pieņem, e, vai jūs esat apmierināts ar e, lēmumu saturu? jo citādi mēs runājam tikai par sociāli ekonomiskiem iemesliem, lai samazinātu vai, vai ierobežotu ģēmo izmantojumu, bet eh, šeit mēs eh, raugāmies uz eh, pārtiks drošību un vides apsvērumiem. Lūlīngas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Okay, madame Lūlīngas. Paldies, priekšsēdētāji! Man šķiet, ka mums vajadzētu atcerēties, ka daži no mums ir ļoti nobažījušies, vairāk nobažījušies par dzīvnieku labturību nekā par cilvēku labklājību. Tas tiešām tā ir. cilvēki cieši no bezdarba un tam līdzīgām lietām. Es domāju, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem runājot par šo direktīvas ieviešanu. Mans jautājums ir par eh, bitaniekiem, par apikultūru. Arī es uzskatu, ka daži bija šaudzētāji nedaudz par agri sabarzējuši rokas, sapriecājušies par EKT lēmumi, tīpaši tie, kas ir pret ģēmo. Bet tagad, ja mēs pārdomājam vēlreiz šo lietu, tad es nedomāju, ka šie biškopi būtu devuši labu pakalpojumu saviem kolēģiem. Ko komisija darīs, lai nodrošinātu uh, apikultūras nākotni tajās zonās, kur ir ģēmo? Vai jūs padzīsiet visus šos te biškops no šīm zonām? Kurš maksās par produktu analīzi, analīžu veikšanu? Kurš maksās kompensācijas tiem eh, biškopiem, kuru produkcijas vērtība būs strauji kritusies? Paldies! Ašvarta kungs, lūdzu. Komisārio Dallī. Un pēc tam došu vārdu Dallī kungam. Komisār, es pabeigšu ar to, paturpināšu to, ko sacīja Džims Nikolsons, un uh, teikšu to, ka gribu atbalstīt viņu. Gribēju atgādināt kolēģiem, ka tās bija dalība valstis, kuras 90, 1999. Uh, gadā vienojās paredzēt pārējais periodu un prasīt uh, ražošanai pāriet uz uzlabotajiem būriem. Tās bija dalība valstis, kas atvēra šo ceļu pirms 12 gadiem un uh, kuras nav izpildījušas savu pienākumu pārliecināt vai piespiest uh, savu ražošanu veikt šo pārēju. Un uh, pašlaik komisija tiešām ir ļoti grūtā situācijā. Šāds ir aptuveni mans jautājums arī komisijai. Pašlaik mēs esam nonākuši situācijā, kur es vēlos zināt, un mani kolēģi vēlas zināt, kas notiks 2. janvārī. Ko jūs darīsiet ar šīm olām un kā jūs uh, rīkosieties attiecībā uz šiem ražotājiem arī manā valstī, kuri jau ir veikuši lielus ieguldījumus un pielikuši liels pūles, lai uzlabotu aprīkojumu? Jūs runājāt par pārkāpumu procedūras ierošināšanu pret valstīm. Mēs visi zinām, cik daudz laika tas prasīs, un gal galā viss, ko viņiem vajadzēs, ir uh, tikai piekāpties. Uh, Ehm, tāpēc eh, gribēju jautāt, ko jūs eh, patiešām darīsiet un ko mēs varam teikt eh, ražotājiem mūsu valstīs, tiem ražotājiem, kas ir veikuši šos ieguldījumus. Lielas paldies visiem kolēģiem, kas izteicās, un tagad došu vārdu uh, Dalī kungam, kuram ir tas uh, grūtais uzdevums atbildēt uz visiem izskanējušajiem jautājumiem viņš eh, mums arī pastāstīs, eh, kā tiks veikti šie pasākumi, ņemot vērā to, ka pārējai tika paredzēti 12 eh, gadi. Pirms 12 gadiem šeit bija arī ministri, lai parakstītu šos tiesību aktus. Liels paldies, paldies par šiem spilgtajiem, ļoti interesantajiem komentāriem, kurus mēs dzirdējām šodien ļaujiet man paraudzīties uh, uz uh, šo lietu atšķirīgā perspektīvā. Es uh, saprotu, ka šeit uh, ir runa par atbildību un par kompetencēm. Mums ir jādomā par to, ko komisija var darīt, lai dēļ e vistas vairs netiktu turētas sprostu baterijas. Komisijai šāda mehānisma nav. Tā ir dalība valstu kompetence un dalība valstu atbildība. Es kā komisārs vairākas reizes šogad esmu pievērsis dalību valstu uzmanību šim jautājumam. Tas ir noticis lauksaimniecības ministru sanāksmēs, un es esmu atkārtoti aicinājis tās panākt atbilstību šai direktīvai. Tomēr tā ir viņu atbildība panākt tā atbilstību. Es, protams, nevēlos novēlt atbildību no sevis, jo mēs visi esam daļa no šī jautājuma un mums visiem kopīgi ir jāatrod risinājums. Tomēr es vēlētos, lai parlaments saprastu, kam ir attiecīgā kompetence un kam ir jāveic attiecīgie pasākumi, lai ievērotu dažādās direktīvas un regulas kuras mēs apstiprinām likumdošanas procesā. Es uzskatu, ka lielākā problēma ir panākt to, ka šīs dalībvalstis rīkojas. Pat pēc atkārtot Grazie. Diamo inizio al punto 6. Labi, turpināsim ar sastoto punktu, vai visi esam gatavi? Per favore, accomodatevi, continuiamo. Eh, tātad atsāksim sanāksmi. Mums ir palikusi tikai pusstunda laika, un pēc tam sāksies koordinācija. Allora, punto 6 all'ordine del giorno. Tātad sastais punkts uh, darba kārtībā. Regulas 617 līpsvītra 2009 grozīšana. Tātad virzāmies uz priekšu, kolēģi. Ir piedāvāti grozījumi padomas regulā 617 līdz 2009 pār autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes lielopu gaļas importam. Gribēju jums atgādināt, kolēģi, pirms dosim vārdu referentam Lēna kungam, ka šis jautājums uh, saistās ar 1998. gadu, kad uh, Pasaules tirzniecības organizācija sacīja, ka šādi ierobežojumi nav ierobežojumi ar uh, veselības uh, noteikumiem lielopu gaļai un lielopu gaļas produktiem, kas, uh, kuriem ir izbaroti augšanas ham, harm, harmo, hormoni. Tātad ar Kanādu tika parakstīts saprašanās me memorands, kas noteica mehānismu trijās pakāpēs un uh, kurā tika paredzēts pakāpeniski atcelt tirzniecības sankcijas, kuras bija noteikusi ASV un Kanāda. Kopiena uzņēmās pakāpeniski atteikties no tarifiem augstas kvalitātes uh, lielopu gaļas importam, kuriem nav izbaroti augšanas hormoni. Tas bija pirmais solis kas tika attiecināts uz 2000 tonnām augstas uh, kvalitātes lielopu gaļas un kas tika noteikts regulā 617 līpsītra 2009. Pašlaik mēs uh, esam uzsākuši otro fāzi nolīgumā ar ASV, un tas nozīmē, ka mums ir jāpaplašina šī kvota uz papildus 2005 tonām. Tā bija šī nolīguma otrā daļa kas mums eh, liek palielināt tarifu kvotu par 2500 eh, tonām. Tas tika apspriests mūsu vizītē ASV. Mēs to apspriedām ar attiecīgajām struktūrām ASV administrācijā. Un uh, tagad gribētu dot vārdu Džordžam Lajonam. Un vienlaikus es uh, piekrītu, ka uh, komisijas pārstāvis Kotonīkungs, kurš atrodas šeit, zāles vidū. Mēs uh, labprāt uzklausītu jaunumus arī no komisijas par to, ka šīs importa tiesības tiks sādalītas. Tas uh, bija jautājums, kas komisāram tika uzdots jau iepriekš Es domāju, ka nav nepieciešams pievērsties atsevišķām valstīm. Tātad dosim vārdu vispirms DJ Agri priekšstādājam Katurnim un pēc tam Lajonam kungam. Paldies priekšstādātāji, es domāju, ka patiešām jūs sniedzāt ļoti labus paskaidrojumus un pārskatāmu iepazīstināšanu ar šo lietu patiesībā man vairs nav daudz piebilst, um, ko piebilst jūsu sacītajam, bet uh, ir vairāki elementi, kas ir, kuras ir svarīgi novērtēt. Mierizlīguma kontekstā saistības, uh, kuras mēs uzņēmāmies attiecībā uz uh, ASV un Kanādu, balstoties uz diviem atsevišķiem saprašanās memorandiem, kas ir parakstīti. Tad jāteic, ga, gan Kanāda pavisam nesen ir atsaukusi visas sankcijas, kuras tā īstenoja līdz šim, un tas pats attiecās arī uz ASV. Gribēju uzsvērt to, ka ASV izpildīja savas saistības pirms 2012. gada 1. augustam, un tādējādi sastājas spēkā nolīguma otrā fāze. Tāpēc mēs pašlaik esam situācijā, kur nolīgumi ar ASV un Kanādu uh, tiek labticīgi īstenoti. Visas sankcijas ir atsauktas un ASV gadījumā Tas ir noticis pat 13 mēnešus ātrāk nekā paredzētais termiņš, kas bija noteikts 2012. gada 1. augusts. Šie nolīgumi darbojas, mēs esam sasnieguši ļoti labus rezultātus, jo patiešām veselu virkni ražojumu šīs sankcijas skāra. Tās uh, skāra vairākas Eiropas Savienības valstis. Regulas projekts ļautu ES uzsākt otro pakāpi vai stadiju, palielinot importu apjomu par div, div, importu kvotas par 25 tūkstošiem tonu. Un mēs palielinām komisijas pilnvaras apturēt regulas darbību, ja mūsu partneri neievērot nolīgumu Runājot par pielāgošanu, šī regula ir pielāgota arī Lisabonas līguma komitoloģijas eh, procedūrai. Domāju, ka šie ir galvenie jautājumi, kas saistās ar konkrēto nolīgumu. Mēs uh, īstenojam uzņemtās uh, saistības rezultāti ir redzami, un tāpēc priekšlikums ir virzīties uz priekšu un uzsākt otro pakāpi. Iespējams, nākamajā gadā mēs iesim vēl soli tālāk, un 2013. gadā iespējams varēsim galīgi atrisināt šo jautājumu ar iesaistītiem valstīm, īpaši ar ASV. Liels paldies! Grazie, eh, direttore Coturni. Sils, paldies. Lielas paldies direktoram Kotonē. Jūs gan neatbildējāt uz manu jautājumu, bet mēs vēl atgriezīsimies pie tā Laina kungam došu vārdu tagad. Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisijas pārstāvim. Manuprāt, priekšsēdētājs un komisijas pārstāvs ļoti labi aprakstīja šo garo strīdu pār ar hormoniem barotu lielopu gaļu. Uh, Deputāti atcerēsies, ka mēs savulaik zaudējām eh, šie, šo te mm, strīdu Pasaules tirdzniecības organizācijā par lielopu gaļas importu, ja tā ir barot ar hormoniem. Kathy Ashtone m, mm, ir iesaistījusies strīda atrisināšanā, un mūsu noruna ir pavisam vienkārša. ASV atcels visas sankcijas kuras tai atļāva PTO ieviest. Šī strīda izskatīšanas rezultātā sankcijas vērstas pret veselu virkni produktu, kurus ASV importē no vairākām, ASV, no vairākām Eiropas Savienības valstīm. Un mēs tādējādi atļausim 20 tūkstošu tonu ievest, ieviest un pēc tam arī palielināsim šo te kvotu. Galvenie ieguvēji no sankciju atcelšanas ir Itālija pirmkārt, kuras tirdzniecība eh, veido 99 miljonus dolāru, nākamā ieguvēja ir Polija, pēc tam Grieķija, Īrija. Īrija importē, piemēram, uh, cūku gaļu uz ASV. Tāpat arī Vācija, Francija, Spānija, Austrija, Zviedrija, Beļģija, Bulgārija un citas valstis. Vislielākie ieguvēji ir pirmās astoņas valstis, kuras es nosaucu. Es šodien pirmkārt gribētu uzklausīt kolēģus, debatējam par šo jautājumu Es domāju, ka ir jāatgādina jums, ka šis jautājums ir koplēmuma procedūrā izskatāms, tātad mēs varam dažus grozījumus izdarīt. Es šobrīd negribu nākt klajā ar grozījumiem, es uzklausīšu jūsu viedokli. Steidzami ir jāpanāk progress šajā jautājumā ir nepieciešams 19. vai 20. decembrī balsot par šo dokumentu mūsu komitejā. Kā jau es teicu, ASV jau ir atcēlušas sankcijas, tātad viņi ir aizteigušies mums priekšā. Ceram, ka varēsim pabeigt visu šo procesu līdz nākamā gada augustam. Manuprāt, abas puses būs ieguvējis, gan Eiropas Savienība, gan ASV. No Eiropas Savienības viedokļa tas izbeigs strīdu, uh, Arī mēs izvairīsimies no citām sankcijām. Un vēl svarīgākas, svarīgāks ir tas, ka mēs varam uh, paturēt aizliegumu, paspēkā aizliegumu importēt ar hormoniem barotas, barotu lielopu gaļu. Un ļoti labi, ka tiek atceltas šīs te sankcijas mūsu uzņēmumi varēs atkal iekļūt ASV tirgu. Es uzklausīšu deputātu komentārus, mēģināšu uz tiem atbildēt pēc vislabākās sirdsapziņas. Paldies! Paldies Laina kungam. Eh, Lebro kungs un kundze pēc tam Delange. Paldies! Gribētu vēl papildināt tikko teikto, kā ēnu referente, es pārstāvu savu grupu šī ziņojuma tapšanā, šī atzinuma tapšanā. Manuprāt, šobrīd vēl pāragri teikt, vai šī ir uzvar vai nē. To mēs vēl nevaram zināt protams, ka ir labi, ka šis strīds tiks izbeigts. Un tomēr ir jābūt diezgan piesardzīgiem. Savulaik Mišels Barņē, kas bija lauksaimniecības ministrs, norādīja, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem šī uh, tiesas lēmuma ieviešanas procesā. Iespējams, ka kaut kādā brīdī ir jāapstājas un jāpārbauda, kā E, darbojas šis nolīgums praksē. Un jāpārbauda, kas tieši ir šī te augstas kvalitātes lielopu gaļa, kā tā tiek definēta. Vai par šo definīciju dažādas iesaistītās puses var viegli vienoties? Tas nedaudz uh, pavērš fokus šīs, šajās debatēs uz citiem jautājumiem, taču es domāju, ka to nedrīkst aizmirst. Delanža kundze, lūdzu. Paldies, Džordž. Neuztraucies, es būšu laipna savos izteikumos. Visumā piekrīt tavai situācijas analīzē, ka ieguvējs būs abas puses. Tu pieminēji daudz Eiropas Savienības valstis, kas būs ieguvējs, ir arī produkti, kuru tirdzniecībai vairs nebūs nekādu šķēršļu, bet kurus līdz šim skāra šis strīds ar ASV. Vienmēr ļoti labi, ka šādas strīdas atrisin. Un tomēr es gribētu visu šo lietu sasaistīt ar citām debatēm, kas ir saistītas ar govju sūkļu veida encefalopātijas um, radītajiem ierobežojumiem. Uh, Mēs e, palielinām augstas kvalitātes lielopgaļas importu no ASV līdz 45-48 tūkstošiem tonu. Es domāju, tas jāsasaista ar mūsu lielopgaļas eksportu uz ASV. Ja es pareizi saprotu, tad pagaidām mēs neeksportējam lielopgaļu uz ASV, jo. Uh, ASV atšķirībā no Japānas un Kanādas nav atcēlušas, atcēluši embargo mūsu lielopgaļas importam likumdošana e, mūsu pusē ir pilnīgi labi sakārtot šajā jautājumā. Mums ir visas kontrols, ko amerikāņi pieprasa. Jautājums ir tikai par šo te novienošanos. Iespējams, komisija varēs man apstiprināt, vai pagājušajā nedēļā tiešām komisijas pārstāv bija ASV, un jums teica, ka varbūt 2015. gadā Eiropas gaļas importa ierobežojumi tiks atcelt. Tas nozīmē tikai pēc četriem gadiem. Nav taču nekāda iemesla, kādēļ, lai šie ierobežojumi būtu tagad spēkā. Es nezinu, kāds būtu labākais veids, kā iekļaut šo jautājumu mūsu atzinumā, vai mēs varam iesniegt formāls grozījums. Es domāju, ka šo jautājumu vajadzētu pieminēt tādējādi izdarot spiedienu uz ASV, lai ASV vairs negaidītu četrus gadus, lai atceltu dažādus importu ierobežojumus, kas saistīti ar BSC. Olvard kungs, lūdzu. Paldies. Man ir tieši tāds pats jautājums. Piekrītu pēdējai runātājai. Šīs atzinums saistīts ar lielopu un teļu gaļas importu un ekspertu. Komisijai grib uzdot jautājumu, kāds progress panākts amerikāņu aizlieguma atcelšanā. Tas daudzās dalību valstīs skāra lielopu un teļgaļas eksportētājs. Šis aizliegums ir spēkā pagaidām gan ASV, gan Kanādā, tas ir pilnīgi nepamatots, ņemot vērā to, ka 22 Eiropas Savienības dalību valstis ir ieviesušas kontrolas mehānismus, kas ir tieši tādi paši kā amerikāņiem un kanādiešiem. Pasaules veselības organizācija to ir atzinusi. Mēs pārbaudam dzīvniekus, kas ir 72 mēnešus veci vai vecāki. Domāju, komisija jānāk klē ar ļoti skaidru paziņojumu, ko viņi darīs šīs situācijas uzlabošanai. 2015. gads kā sankcija atcelšana ir pilnīgi nepieņemams dalību valstīm. Mums ir nepieciešami taisnīgi spēles noteikumi mm, Es domāju, ka mūsu komisijai būtu jānāk klajā ar rezolūciju vai kādu citu dokumentu, lai palīdzētu šo jautājumu sakārtot Smita kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu īsi. Tikai divi komentāri. Es esmu ēnu referents mūsu politiskai grupai. Es arī gribētu, lai šīs te strīds ātrāk beigtos, mēs pātrinātu dokumentu izskatu, taču mēs esam demokrātiski vēlēti iestādi, deputāti, mēs neesam vienkārši dokumentu parakstītāji nelasot tos. Un man šķiet tādēļ gluži loģiski, ka risinot vienu jautājumu, proti par lielopu gaļu, kas saistīta ar hormoniem, mēs varētu risināt arī šos te nevietā esošos ierobežojumus gaļas e, eksportam no Eiropas Savienības uz ASV. Ja mēs mazliet vairāk eh, ieguldīsim darbu šajā dokumentā, tad ar vienu šāvienu būsim nošāvuši divus zaķus. Lielas paldies! Vairāk neviens nav pieteicies izteikties par šo jautājumu. Es nezinu, vai Džordžs grib teikt kādus nobeigumu vārdus ar secinājumiem. Varbūt konturnīkungs vēlas izteikties pirms Džordža, nu tad došu vārdu Džordžam, lūdzu. Labi, pirmkārt gribētu pateikties kolēģiem par to, ka viņi pieteica šo BSE jautājumu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Mūsu komiteja devās uz ASV. Mēs tikāmies ar lauksaimniecības sekretāru, tāpat arī ar Kērta kungu, kas ir tirdzniecības pārstāvs. Mēs viņiem abiem teicām, ka vēlamies redzēt progresu šajā jautājumā. Lauksaimniecības sekretārs Toms Vilzaks mums solīja, visai komitejai, ka priekšlikuma projekts būšot gatavs pavisam drīz un to varētu apstiprināt līdz šī gada beigām. Man šķiet, ka mēs eh, esam mēģinājuši darīt visu, lai šī lieta virzītos uz priekšu. Mēs gribam dot kaut kādus pilnvarus Eiropas komisijai, lai tā varētu spēcīgāk izdarīt spiedienu uz ASV un panākt jaunas solījumus. Runājot par šo atzinumu, es nezinu, vai to vajadzētu iekļaut šajā atzinumā vai nē, BSE jautājumu, bet to mēs vēl ar ēnu referentiem runāsim. Domāju, ka varbūt tiešām šī ir laba iespēja šo jautājumu vēlreiz iekustināt. Šie smieklīgie aizliegumi par BSE, ar BSE saistītie, mm, tie patiešām būtu jāatceļ ironiskā veidā ASV līdzīga veida produktus importē no Āzijas valstīm, taču un nemaz nerūpējas par to, kādas ir šīs pārbaudas tur. Es domāju, ka Eiropas lielopu gaļas audzētājiem tas būtu milzīgs potenciāls šo te tirgu iegūt. Tās būtu milzīgas priekšrocības, ja mēs varētu tirgot gaļu ASV 2015. gads kā sākums šai sadarbībai ir pilnīgi nepieņemams. Es labprāt sadarbošos ar ēnu referentiem, tāpat arī ar citiem kolēģiem, kurus interesē šis jautājums, un visi kopā mēs varēsim rast kaut kādu risinājumu, kas mūs visus apriecina apmierina. Vai jūs gribētu pie, piebilst kaut ko? Jā, tā kā Eiropas komisija atteicās runāt, tad es varbūt varētu uzdot ļoti skaidru jautājumu komisijai. Komisijas pārstāv, vai jūs varat apstiprināt, ka braucienu laikā uz ASV, kad dalīkungs ieradās ASV, tik minēts 2015. gads kā sankciju atcelšana? Deputātiem šķiet viņu komandējuma laikā radās pavisam cits iespējas ASV ja komisija nevar nenoliegt, neapstiprināt to informāciju, kas ir manā rīcībā šodien sēdē, tad varbūt mēs varam saņemt rakstisku atbildi no viņiem, jo, manuprāt, tas būtu ļoti svarīgi to zināt. Paldies! Kurtonī kungs! Paldies, manuprāt, ir radies, radusies, radies kaut kāds pārpratums. Mēs e, negribējām atteikties runāt, e, es tikai gribēju ļaut izteikties Lēnkungam pirmam. Runāt par BSC e. dalīt kungs komisārs atradās šeit tikai pirms dažām minūtēm. Viņš tiešām bija ASV pirms vairākām nedēļām un citu lietu starpā minēja arī BSE lietu ar eh, Kērta kungu un Vilseka kungu runāja par to. Pirms eh, vasaras atvaļinājumu februāra beigās Čolos kungs arī bija Vašingtonā vizītē. Un Amerikāņu atbildes bija vienmēr tādas, tā kā Lēna kungs šeit minēja, proti likuma publicēšana ir paredzēta līdz šī gada beigām. Pirms tam viņiem jāveic konsultācijas, šobrīd tās notiek 2012. gada laikā varbūt 2012. gada vidū vai otrajā pusē šie pasākumi var tikt pieņemti. Es nedomāju, ka viņi savā laika grafikā paredz tik tālu datumu kā 2015. Es esmu priecīgs, ka jūs šeit, deputāti, minējat BSC jautājumu. Šis jautājums nav tieši saistīts ar saprašanās memorandu ieviešanu par lielopgaļas importu. Uh, ASV šobrīd ir aiztaisījis durvis saviem mūsu eksportiem. Tāpat laikā viņi ir lūguši Koreju un Japānu ļaut, Koreju un Japānu atvērt savas durvis amerikāņu gaļas eksportam. Daudzi lielapgaļas ražotāji ir rakstījuši vēstuli sekretāram Vilsonam, tāpat arī Kērnkungam kungam ir šāds te liels iekšējais spiediens. Mēs ceram, ka politiķi sekos šo te industrijas pārstāvju virzībai un tiks publicēti vajadzīgie normatīvie akti līdz šī gada beigām Amerikas Savienotajā valstī. Situācija nav pieņemama šādi. Komisāri gan Dalīkungs, gan Čološkungs ir pievērsuši lielu uzmanību šim jautājumam un ikreiz kustinājuši to attiecībās ar ASV. Es atvainojos, ja pirmajā runā neatbildēju uz eh, De Castro kundas jautājumu par administrāciju. Daļa no importētājiem ir nobažījušies par to, ka ir tādi ražotāji, kas vēlas iegūt pēc iespējas vairāk licenšu par šiem TRQ ir ļoti liela interese. Līdz ar to par tarifu kvotu atvēršanu ir liela interese. Un līdz ar to šobrīd ir ļoti daudz pieprasījumu pēc licencēm. Mēs mainījām administrāciju, kas nebija pietiekami efektīva, un tagad esam atgriezušies atkal pirmajā uh, Izejas punktā esam uzsākuši konsultācijas ar mūsu importētājiem, arī ASV eksportētāji interesēs par šiem jautājumiem. Šobrīd vērtējam to, kāds ir labākais risinājums šai te pārlieku lielajai interesē par licencēm pagaidām neesam saņēmuši nekādu atbildi no Eiropas importētāju asociācijas, bet nav šābu, ka noteikti būs mums šī, šie te sakari. Domāju, ka šīs sākotnēs kvotas noteikti tiks viegli aizpildītas, bet nākotnē varētu rasties zināms spiediens ar to, ka ir pārāk daudz uh, šo te licenšu gribētāju. importa, eksporta apjoma, acīm redzot, aizvien pieaugs nākotnē. Es domāju, ka tas arī ir viss. Paldies. Bene, grazie. Ringraziamo, dottor Kotu. Liels paldies, Katonīkungs! Par jūsu atbildi, sakot, ka mēs eh, nevis koncentrējamies eh, uz atsevišķām valstīm, bet viss būs iesaistīti. Tagad ir desminošu um, pārtraukums, un tad būs koordinātors sanāksme. Um, Turpināsim darbu arī rītdien. Paldies par eh, jūsu dalību. Koordinātori lūdzu palī, palieciet eh, zālē un mēs drīz sāksim mūsu sanāksmi.